So, good afternoon, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Priecājos jūs visus atkal redzēt šai lūgumrakstu komitejas maratonā. Sākām darbu jau vakar, turpinājām šorīt. Nu, lūk, arī šo pēcpusdienu strādājam. Un šodien man īpaši liels prieks mūsu vidū sveikt vicepriekšēdētāju Timermans no komisijas. Mums notiks viedokļu apmaiņa kā daļa no struktūra dialoga priecājamies, lūk, ka mums ir pašiem savs komisārs, kas nu, veltīts tieši mūsu komitejas darbam, viņa kompetencē ir tieši mūsu komitejas darbs. Tātad ņemt, jūsu uzdevums ir ņemt vērā iedzīvotāju problēmas, rūpes, raizes un tad tās daudz sistemātiskāk risināt tālāk. Mums ir ļoti daudz kopīgu vērtību. Gribu tikai vienu tīsumā jums pastāvestīt, kas tad šobrīd ir tāds aktuālāks mūsu komitejā. Pārsvarā tie ir vidas aizsardzības jautājumi, pamatiesību jautājumi, bērnu tiesības, balsošanas tiesības citiem vārdu sakot, problēmas pilsoņiem, kam šādas tiesības tiek liektas savā valstī, nacionālajās vēlēšanās vai reģionālās vēlēšanās un viņu tāpat arī vajag, piemēram, cilvēkiem, kas ierodas jaunā mītnes valstī, un tur viņiem šādas lies, tiesību, tāda tiesība nav, un te īpaši fokus uz Lielbritāniju un Dāniju, e, kas, protams, savukārt arī saistīts lūk ar šo referendumu, tālāk arī vēlēšanu likumi saistīti ar valodām. Atsevišķos lūgumrakstos turklāt minēt arī migrācijas un bēgļu jautājumu. Tas, jāsaka, ir tāds visai jauns temats, kas parādās mūsu uh, Um, komitejas darbā kopš 2015. gada, nu, un tas nenoliedzami saistīts ar to plašo imigrantu skaitu, kas nonācis pie Eiropas krastiem. Savās attiecībās ar komisiju jūs, Timermans kungs, esat solījis mm, atbildes eh, sniegt mūsu komitejai pēc pieprasījuma trīs mēnešu laikā. Esam ļoti priecīgi par to. Jāsaka, tas pilnībā vēl laikam nav tomēr nodrošināts, bet pie tā strādājam. Nu, un tad ar šiem vārdiem vēlreiz vēlos uzsvert to, cik ārkārtīgi ļoti priecājamies, ka varējāt ierasties šeit uz viedokļu apmaiņu, un tūlīt pat došu jums vārdu. Paldies priekšādātājiem! Atskatoties uz pagājušo gadu, tad jāsaka, panākts ir tik ārkārtīgi daudz, kas, un te jāsaka, man jānoliec galvu jūsu komitejas priekšā, un jūsu priekšādātāji jūsu priekšā par to, kā esat šīs komitejas darbu vadījusi. Es turklāt To saku arī saistībā ar komisijas darbu. Mēs, kā jau jūs teicām, neesam vēl spējuši pilnībā nodrošināt paši savu solījumu izpildi, rēģējot uz katru lūgumu rakstu trīs mēnešu laikā, bet, nu, tiecamies uz to un esam apņemības pilni šo laika termiņu tiešām arī ievērot. Reizēm gan šīs lietas ir diezgan sarežģītas un nav viegli uz tām reaģēt. Kāpēc lūgumrakstu komiteju un jūsu darbs man ir tik nozīmīgs? Nu, pirmām kārtām tāpēc, ka jūsu darbs ir viens no tiem dažiem instrumentiem, kas ir mūsu rokās, lai tiešā veidā sazinātos ar Eiropas pilsoņiem par viņiem aktuāliem tematiem, par jomām, kas viņiem tūpie sirds, par ko viņiem sāp sirds, kur viņu tiesības tā tiek, tiek pārkāptas. Uh, Un lai arī, protams, tās tie ir atsevišķi lūgumraksti, ja tomēr paskatāmies uz to kopumu, tādā vispārīgākā veidā, tad redzam, ka pastāv tādas zināmas ievirzes virzieni. Uh, kas varbūt nebūtu tikuši identificēti bez jūsu komitejas darba. Jo reizēm mums liekas, jā, mēs jau zinām, kādas tendences pastāv un tā tālāk tā joprojām, bet tāpat laikā ir arī tādi ļoti sarežģīti gadījumi, kad izrādās, ka šīs tendences ir, nu, pat varbūt citādākas, un tie palīdz tas konstatēt. Kā jūs teicāt, tas īpaši attiec, piemēram, uz vidas aizsardzības jautājumiem. Nu, šis uh, slavenais Francijas lidostas gadījums. Uh, Un ir arī tādi, nu, šajā gadījumā mēs spējām palīdzēt Francijai šai situācijas risinājumā tieši tāpēc, ka saņēmām šos lūgumrakstus un bijām informēti. Protams, ir arī tādas jomas, kas man personīgi arī ļoti nozīmīgas un kas saistīts ar jūsu darbu. Tās ir pamattiesības, ilgtspējība kopumā, vidas aizsardzība, pārskatāmība ir jautājums, ko arī gribu pavisam konkrēti pieminēt. Un šai kontekstā es gribētu lūgt eh, jūs, godātie klātecošie, visiem, ar ko sazināties, informēt, ka mēs joprojām turpinām publiskās konsultācijas par pārskatāmības reģistru. Uh, Es patiešām ceru, ka mums izdosies nonākt arī pie vienošanās attiecībā uz pārskatāmību starp tiem iestādēm, veicinot pārskatāmību. Un publiskās konsultācijas, kas norisinās šobrīd, ir viens veids, kā ejam šai virzienā. Tāpēc, ja jūs, nu tā teikt, um, palaidīsiet šo ziņu tālāk, būsim jums pateicīgi. Un visbeidzot, priekšādētāji. Esmu jūsu rīcībā, esmu jūsu komisārs uzturiet ar mani kontaktus, dodiet man ziņu, ja jums liekas, ka kaut kas neiet eh, riktīgi. Un tāpat laikā mēs, protams, nereti sastopamies arī ar tādiem lūgumrakstiem, kuru darbības risināšanai, kur jautājumu risināšanai mūsu rīcībā nav atbilstīgu juridisko instrumentu, jo teiksim, tā nav ēs kompetence, kas noved pie tā, ka iedzīvotāji nereti ir vīlušies, sarūktināti. Viņi, protams, nevēlas uh, Eh, nu, ar, ka tajā brīdī, kad nākuši pie mums ar savu ļoti konkrēto problēmu, saņemt atbildi, nē, nē, nē, atvainojiet, Brisele ar šo nedarbojas. Un tā nereti tomēr gadās. Un lai arī tomēr ir šādi gadījumi, tas ļauj arī jums un man pat šādos gadījumos tomēr sazināties, piemēram, ar dalību valsti un lūgt viņus risināt jautājumus. Nu, piemēram, vēlēšanu likums kā tāds ir nacionāla kompetence tā nav Eiropas Savienības kompetencē esoša lieta, bet tāpat laikā mēs konsekventi saņemam, pastāvīgi saņemam sūdzības par šādām lietām un domāju, ka tieši par šādiem jautājumiem mums ir visas tiesības uzsākt dialogus ar dalībvalstīm, lai tās risinātu šos jautājumus. Ar nepacietību gaidu jūs komentārus un jautājumus. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Nu, kā jau vienojāmies koordinātoru sanāksmē, došu vārdu vispirmām kārtām koordinātoriem un pēc tam pārējiem deputātiem. Ja pietiks laika, jo viedokļu apmaiņa noslēdz pulkstens četros. Pīter, tev vārds. Danka. Paldies, komisāra kungs. Pareiz jau mēs teicām, jūs esat mūsu komisārs. Un gribēju arī patiešām pateikt, ka sadarbība jums ir izvērsusies labāka, mēs to jūtam. Un jūs esat patiešām mums tāds labs. Uh, sarunu partners. Un mums ir arī vairākas vēlmes, jūs teicāt, saziņa, komunikācija starp pēti komiteju un komisiju, kā arī dalību valstīm. Mēs esam arī noteikuši konkrētus termiņus, nu, kas it kā pārsvarā tiek ievēroti, bet man problēmas rada tas, ka tad, kad tiek sniegtas atbildes, uh, Mūsu prāt tās ir nepilnīgas, nu varbūt uh, daļēji tas ir izskaidrojums ar to, ka mums ir varbūt cits skatījums uz lietām, bet nu varbūt ir arī jādomā par šo administratīvo demaršu, nu kā to padarīt īsāku. Tā tad uh, atbilde nonāk uh, pētika komitejā, mēs konstatējam, ka tā ir nepilnīga, un tad mums atkal jāsūt atpakaļ uz komisiju, un tad, protams, paņem laiku. Otrs jautājums. Es patiešām vēlētos, lai mēs uh, sekretariāts komisija un mūsu komiteja vienotos, kas ir uh, pieņemama un nepieņemama petīcija blūguma raksts. Mums bija grūti atrast konsensusu par to komitejā, jo jāsaka, nu ir tāds, uh, tāda lūguma raksti, kas tiek izbrāķēta. Un, protams, ja to varētu konstatēt ātrāk, tas darbu lielā mērā atvieglotu. Un, protams, ir jābūt arī nu, tādai līdzvērtīgai, godīgai attieksmē pret visiem lūgumrakstiem un, un uz visiem tam jāraugās vienādi. Un gribēju arī vēl pateikt, ka varbūt vajadzētu runāt arī vairāk par līguma pārkāpumu procedūru. Un ceturtā problēma ir tāda, jūs arī tā pieminējāt, proti Dažreiz mēs vēlamies grozīt kādus likumus, es to tā formulēšu. Mums kaut kas nepatīk, mēs gribam labprāt likumu mainīt, vai mēs varētu cerēt uz labāku sadarbību arī no jūsu puses. 46. regulēta pantā ir teikts, ka parlaments var nu, šādu iniciatīvu izteikt komisijai, proti par grozījumiem likumos. Varbūt, ka varētu šo dialogu padarīt patiešām tādu ātrāku, lai tas neprasītu tik daudz laika, lai nebūtu no šāda apveceļa. Paldies, es atvainos, ka uzdevu tik daudz jautājumu. Paldies. Thank you very much. Lielas paldies. Tālāk es un D grupas koordinātoru gan zālē neredzu, tāpēc došu vārdu Beseras kundzei. Paldies! Un paldies, Timermans kungs, par ierašanos! Jūs esat mūsu komisārs, un man ir jums jautājumi par pāri visai konkrētām tēmām. Pāris visai konkrētām tēmām. Viens no tiem. Kā mēs varam risināt cilvēktiesību jautājumus, pamatiesību jautājumus? Jo te atsākšos 51. panta tekstu matiesību hartā. Un jāsaka, tieši šai kontekstā ir vairāk tādi um, elementi, kas skārti lūgumrakstos valodu izmantošana, uh, Bulgārijas gadījumā, piemēram, vēlēšana likumā teikts, uh, ka dažāda veida biļetenos tiek izmē, izvē, izmantot tikai un vienīgi bulgāru valodu, bet tā, protams, savā ziņā ierobežo nu, arī savukārt mm, pārējās minoritātes, un šādas tiesības tiek paredzētas hartā citos pantos. Tātad informācijas saņemšana tālāk. Jautājums par cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir Marakešas eh, līgums, kas vēl jāapstiprina. Septiņas dalībvalsts, to starp Māniju, eh, Vācija, Itālija un citas bloķē šo jautājumu. Un kādu veidu strateģiju īstenos komisija, lai mainītu šo lietu? Un tad tādā vispārīgākā kontekstā par 51. pānta interpretēšanu, es domāju, ka šis pāns jāinterpretē pēc iespējas plašāk tā lai mēs šeit minēto varam izmantot savā komisijā, mm, komitejā. Un gribu īsumā runāt par vēl vienu svarīgu jautājumu, kas ir samilzis šobrīd. Tas ir tāda, tā ir tāda pārnacionāla parādība, respektīvi lūk šis islamistiskais terorisms. 14. aprīlī apstiprinājām PDR, jeb ja pasažieru datu reģistra direktīvu, kas nozīmē efektīvu apmaiņu ar uh, informāciju, un cerams, šā būs izlūka informācija, kas ļaus efektīvi cīnīties pret terorismu. Un šī sadarbība, protams, turpināsies, acīm redzot, vai jūs piekrītat, komisāra kungs tam, ko, kas tika arī teikts, respektīvi, ka visi mēri, kas tiek pieņemti šai jomā, tomēr ir jāveido tā, lai izveidotu kopēju izlūku dienestu, kopēju izlūku informācijas vākšanas sistēmu, tā lai kopīgais tīkls ļautu mums pratoties šai radikalizācijai. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Solidēta Kabezona ir atnākusi, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādētāji. Es atvainojos, ka nebija klāt pirmīt. Komisārkungs, liels paldies, ka jūs vēlreiz atkal esat pie mums, lai apmainītos pie mums ar viedokļiem. Man vienmēr ir bijusi sajūta, ka tas, kas tiek šeit teikts un darīts no jūsu puses, tiek uztverts ļoti pozitīvi. Mani jautājumi saistīti pirmām kārtām, protams, saistīti ar mūsu komitejas darbu. Viens uh, jau tika pieminēts un citā sakarā, bet tomēr domāju, ka vēl to uzsvēršu. Lūk, kā varam nodrošināt augstvērtīgu um, informāciju procesu, lūgumrakstu izskatīšanu, kā varam pārliecināties, ka lūgumrakstu iesniedzēji, um, nu, var saņemt atbilstīgo atbildi, jo, protams, ka nereti šādas atbildes tiekšanā ir iesaistīti ne tikai deputāti, bet arī dalībvalstis un jūs. Kā varam pārliecināties, ka atbildi tiek sagatavot savlaicīgi, vienlaikus veicot tādu pamatīgu izpētes procesu? Šobrīd tiek runāts par labāku likumdošanu, un varbūt šai kontekstā iespējams kaut ko darīt, lai uh, procesu uzlabotu. Parlamentā mēs jau to cen, cenšamies darīt, bet, protams, būtu labi, ja arī komisija kaut ko darītu no savas puses. Tālāk Vai varētu varbūt skaidri arī konstatēt, kāda veida kompetences piekrīt ES, tādā pilnīgā skaidrā veidā padarīt to tādu redzamu, lai arī pilsoņiem tas ir zināms, lai viņi zina, kāda veida lūgumraksti tiek pieņemti šeit, kas tiek uzskatīti par nepieņemamiem. Nu, mēs, protams, mēģinam būt elastīgi, bet tik un tā mēs nevaram pilnīgi visus šādus lūgumrakstus izskatīt un visiem atbildes sniegt, jo tas neiekrīt, nepie, neietilpst mūsu kontaktu mūsu kompetencē. Es domāju, šeit ir vajadzīga zināma skaidrība. Nākamā tēma - bērni. Mēs savā darbā esam konstatējusi, ka šī tēma tiešām ir tāda joma, kur mums nepieciešams rīkoties. Tad kā varam pārliecināties, ka bērnu tiesības tiek aizsargātas? un bērni netiek plašaziņas līdzekļos, nu, viņ, par viņu tiesībām tur netiek runāts. Un es domāju, ka šī situācija mums arī ir jārisina. Un kā mums eh, strādāt šo bērnu labā, kā viņus varbūt uzklausīt, lai varētu labāk aizsargāt viņu tiesības. Tālāk Margareta Aukena lūdzu. Lies paldies, paldies, ka esat ieradušies, Timermans kungs. Priecējos jums redzēt. Pirms pāris stundām nosūtīju jums tādu Twitter vēstu, bet laikam jau nesaņēmāt. Vienkārši nu pat saņem informāciju par plasmas maisiņiem no jūsu valsts. Milzīgi tāda veiksme Holandē tiešām. Komentārs no komisāra. Bet, nu, tagad runāšu par to, kas man šķiet svarīgāks šai kontekstā, respektīvi laba administrācija. Ehm, ombuda kompetence arī ar to saistīta. Tad es runāju par interešu konfliktu. Es domāju, ka mēs joprojām esam ļoti tālu no tāda brīža, kad mums būtu sistēma, kurā kon interešu konflikts nepastāvētu. Es redzu, ka arvien vairāk dramatiski pieaugu šādas problēmas, piemēram, EMA, par to mēs nevaram šeit pilnībā runāt, bet, piemēram, EMA kontekstā jūs redzat, cik daudzi eh, šīs struktūras darbinieki ir sasaistīti ar nozari, jūs būtu šokēti šāda veida kritiku esam saņēmuši arī par repnību pārtiks nekaitīgumu iestādi. Un jābūt skaidram, ka, nu, Nav jau viegli nodalīt šīs intereses. Nav jau nepietiek ar to, ka šīs intereses tiek deklarēts. Ir jau tad vajadzētu noskaidrot, vai tie ir tādi godprātīgi cilvēki, kas notiek ar nodokļu maksāšanu un tā tālāk. Bet nu, vislabāk būtu pārliecināties, ka interešu konflikta nav vispār. Un Tas ir svarīgi, ja vēlamies, lai pilsoņu sistēmai uztur, uzticētos, lai administrācijā, un, tā, administrācijā uzticētos, un tam nepieciešama tiesība akti savā darba programmā, lūk, piekļuvē tiesiskumam, tā kā Orhusas konvencijā paredzēts, tas varbūt tāds rūpju bērns mums šī Orhusas konvencija nereti. Uh, Un tāpēc arī šajā gadījumā svarīgi ir pārskatāmība. Vienīgā daļa, kas vēl šai konven no konvencijas nav īstenota mm, ES, ir piekļuva tiesiskumam. Un grib zināt, kas notiek ar šiem tiesību aktiem, ar šo tiesību aktu. Bet ir kaut kas virzās uz priekšu. Un kā pilsoņi to var konstatēt, lai viņiem tas ir redzams? Nu, lūk. Thank you very much. Now... Liels paldies tā, kas tālāk? Albiols kundze. Paldies priekšādētājiem. Man ir divi jautājumi par divām atsevišķām tēmām, kas gan jau vēlkār, vairāk kārt lūgumrakstā ir tikuši risināt un pieminēta. Pirmais TTIP sarunas, jeb transatlantiskās brīvās vienniecības sarunas ar ASV Šķiet, ka te trūkst pārskatāmības un trūkst informācijas pilsoņiem. Un es domāju, ka mēs esam tie, kam vajadzētu ieklausīties pilsoņu teiktajā. Mēs taču pārstāvim pilsoņus. Jo šķiet informācijas ziņā pilsoņi vienkārši informāciju neseņem. Vairāk kā 3 miljonu parakstu savākti. Uh, jo pilsoņi ir nobežī, nobežījušies par to, eh, par šo procesu, un tāpēc es labprāt gribētu jums vaicāt, kas tiek domāts, ko tiek domāts darīt, lai šo pārskatāmību veicinātu, un ko mēs varam piedāvāt šai ziņā pilsoņiem, ko varam viņam teikt šai saistībā. Tālāk. Daudz lūgumu raksti attiecas Uh, uz laiku no, no 2013. līdz šodienām, respektīvi, kad ES pilsoņi, piemēram, ir uh, izraidīti no Beļģijas. Un vai tad šādā veidā netiek pārkāpta brīva pilsoņu pārvietošanās uh, kā princips? Jo taču pastāv šī brīvība dzīvot, kur vien cilvēks vēlas, un tad es gribu vaicāt, vai jums ir kāda atbild uz šo jautājumu, uz šīm izraidu, šo izraidīšanu no valsts tālāk par kompetencēm runājot un pamatiesību jautājumiem. No komisijas līdz šim esam dzirduši, dzirdējuši, ka lūk, pa, par to atbildīgas dalībvalstis un nevis komisija, bet mans jautājums, nu, attiecas uz to, ka komisija taču ir kompetences izstrādāt eh, dažādu veidu palīdzību dalību valstīm, eh, nu, kaut kāda veida rekomendācijas, eh, piemēram, attiecībā uz to, kas notiek ar budžetu un tā tālāk un tā joprojām, un kā tad var būt tā, ka komisijai pēkšņi nav nekādas teikšanas tad, kad tiek runāts par pamatiesībām. Vakar runājām par tiesībām uz jumtu virs galvas. Un tad komisija teica, nē, viņiem nav par to nekādas daļas, tikai dalība valstis e, par to ir atbildīgas. Bet komisija taču, mm, nu, tāpat laikā arī izdarīs spiedienu uz Grieķiju, kā rezultātā šī bezpanjūtnieku situācija ir sāsinājusies, un tad jau arī komisijas rokās tomēr ir kaut ko darīt, lai pārliecinātos, ka cilvēki netiek izmesti no mājām. Nu, es domāju, es nesaprotu, kāpēc, nu, komisija nav kompetence attiecībā uz šādām lietām. Nu, lūk, esam uzklāsījuši piecu politisko grupu pārstāvis, un jūs tad nu varat atbildēt. Nu, es centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, saka komisāra kungs, darīšu to, protams, ļoti strauji. Nu, ja šīs darba atbildes varbūt nav tik pilnīgas, kā jūs to vēlētos, nu, tad varbūt dodiet mums ziņu par to, un mēs nu, labprāt uzlabosim šo sistēmu. Nu, varbūt mums ir iespējams veidot dialogu starp jūsu sekretariātu tālākai sadarbībai. Es īsti nezinu kā, bet esmu gatavs e, par to padomāt, par to pie tā piestrādāt. Jo, jāsaka, mums šobrīd taču esam tik ļoti pietuvojušies arī šai laika grafika sakārtošanai. Un tas nav vienīgais, ko vēlos panākt. Es vēlos panākt arī to, ka mēs tiešām atbildam uz jautājumiem, kas tiek uzdotu, tā lai jums šī atbilde šķīstu pilnvērtīga. Tālāk par pieņemamiem un nepieņemamiem lūgumrakstiem. Es domāju, ka beigu beigās šīs jautājums nekad nebūs pilnīgi skaidrs. Bet mana attieksme, nu, mana nostāja šajā ziņā ir tāda, ka, ja tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem no malas nu, un īpaši atsevišķos individuos gadījumos, sajūtas ir pietiekami spēcīgas, lai viņi rakstītu jums, mums, nu tad es no komisijas puses domāju, labprāt būtu pēc iespējas elastīgāks un pēc iespējas vairāk sliektos uz to, ka šāds lūgumraksts ir pieņemams. Ir īpaši tad, ja tie ir tad specifiski jautājumi indiv individiem. Albjāls kundze, jo atsevišķi no šīm lietām kas, tiek, kas, kas parādās kā lūguma raksts, faktiski ir milzīgas organizētas kampaņas, tūkstošiem bija līdzīgu tekstu tiek saņemts ar vienīgu atšķirību, ka mainās e, paraksts. Main, tas ir cits cilvēks, kas to iesniedz, un tas nozīmē, ka ja, ja tas viss ir noteikti organizēti, tad mans uh, Mm, savukārt nodoms pieturēties pie noteikumiem ir nu, tāds striktāks nekā, ja tie ir atsevišķi individi, kas tiešām vērš pie mums ar individuāliem jautājumiem, un viņiem nav citur, kur vērsties. Viņi neizmanto lūk šādu kaut kādu organizētu kampaņu veidīgu eh, nu, formu. Nu, vienalga, vai mēs runājam par TTIP, nu jā, šajā gadījumā tūkstošiem lūgumu rakstu saņemt. Mēs tos, protams, uztveram ļoti nopietni, bet tāpat laikā mēs saprotam, ka šajā gadījumā konteksts ir pavisam citādāks nekā, piemēram, kāda tāda cilvēku gadījumā, kas dzīvo blakus lidostē un burtiski acu priekšā redz situāciju maināmies un nesaprot, kas notiek ar manām tiesībām, ar, ar manu īpašumu, ar vidi man apkārt. Nu, lūk, es nedomāju, ka tā ir tāda situācija, kur viss skatāms melnbaltās krāsās. Nē, visam ir kaut kāda tad, tāds eh, cilvēcības elements, elastības elements. It īpaši tāpēc, ka ir taču tādi cilvēki, kam nav piekļuvuši šādām lielākām organizācijām, kas var aizstāvēt viņu tiesības, iestāties par viņiem. Un tāpēc e, lūgumraksts ir tik specifisks instruments, tas ir kaut kas pavisam cits nekā lobēšana, piemēram, NV komitejā vai ITRA e komitejā. Un tāpēc jums ir tik specifiska un, manuprāt, ļoti svarīga loma spēlējama šai ziņā. Un es no komisijas puses gribētu to atbalstīt, protams, tāpēc labprāt gribētu būt pēc iespējas elastīgāks un pieņemt šos lūgumu rakstus pēc iespējas lielākā mērā. Tālāk. Vai pamatojoties uz komisijas um, pilnvarām, mēs varam uzsākt pārkāpumu procedūras? Nē, nu tikko, protams, mēs to darām, tad vai jūs tiekat par to informēti? Uh, nu, es labprāt, eh, nu, tad, protams, par, parūpētos par to, lai jūs zinātu par gadījumiem, kad jūsu lūgumraksta lieta ir izraisījusi tālāk pārkāpuma procedūras ie, ierosināšanu, tālāk par mainītiem, tie, grozītiem tiesību aktiem. Nu, mē, ja mēs redzam, ka no eh, notiekošā izkristalizējas kādas tendences notiecībā uz procedūru un citām lietām, tad mēs varam nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Arī lūk, šī jaunā, šis jaunais nolīgums par labāku likumdošanu ir rezultāts arī to varētu tad eh, sasaistīt ar uzraudzības eh, valdi, ar refit platformu, jau šo pārskatīšanas platformu. Jā, es redzu ļoti daudz iespēju tādai kopējai sasaistei starp dažādiem eh, instrumentiem, bet tad, protams, darbā neesam iesaistīti tikai mēs, arī jūs kā parlaments varat pie tā strādāt, skatoties uz to, kāda ir jūsu loma šo instrumentu izmantošanā par interpretēšanu 51. panta gadījumā. Jā, labprāt par to parunāšu sīkāk. Es par šo punktu labprāt aprunātos ar Jūrovas kundzi un pastītos, kāda ir situācija. Jūs vairāk kārt esat šo jautājumu jau pieminējuši, un es labprāt mēģinātu šo lietu papētīt sīkāk, lai noskaidrotu, vai tiešām ir šeit pārāk strikta interpretācija, kas tiek izmantot, un ko varam darīt lietas labāk. Domāju, komisāra Jurova ir eh, apņēmības pilna un tāda entuziastiska. Es domāju, ka viņi nāks klajā ar idejām, bet man vajadzēs šo jautājumu papētīt sīkāk sarunā ar viņu. Par Marakešu. Protams, ka komisija vēlas strauju līguma eh, īstenošanu un nācām klajā ar priekšlikumu padomēji attiecībā uz ratificēšanu, jā, tā ir nobloķēta padomē, tāpēc, ka pastāv ļoti dažādi viedokļi par to, ko nozīmē ārējas kompetences. Jūs jau zināt, ka šis jautājums bieži parādās pēdējās dienās. Mēs esam lūguši arī kopienu tiesē nāk klajā ar atzinumu šai jomā, bet ratifikācijas jautājums līdz ar to, protams, vēl joprojām ir uz galda un ne, nevirzās uz priekšu, bet ceram, ka ka līgumu varēs ratificēt pēc iespējas ātrāk, gatavojam jau nepieciešamos tiesību aktu projektus, kas vajadzīgi, lai to tālāk iestrādātu ēst tiesībās. Tikko šis, šī bloķēšana beigties, mēs varēsim ļoti strauji pāriet pie īstenošanas, un jūs, protams, saņemsiet attiecīgu informāciju, tikko tas būs vajadzīgs. Apmainīšanās ar izlūk informāciju, jā, tas ir svarīgs elements daudzu iemeslu dēļ nu, gan teroristu situācija Eiropā, kas ir parādījusi, ka šāds informācijas apmaiņas trūkums padara mūs vājāks un teroristiem rezultātā nav nekāda problēma pārvietoties no vienas valsts uz otru. Uh, Bet vienlaicīgi es uzskatu un vēlos uzsvērt to, ko teica Avramokovs kungs jau iepriekš, ka ja ir struktūrēta info, apmaiņa ar info, izlūk informāciju un atbilstīgās juridiskās garantijas gan attiecībā uz tiesisko pusi, gan uz demokrātisko pārbaudu, tad tādā gadījumā pilsoņu tiesības tiek aizsargāts labāk. Labāk nekā tādā neskaidrā situācijā, kādā esam šobrīd, respektīvi šī izlūka informācijas apmaiņa ir jāuzlabo, jāpārliecinās, ka tas notiek atbilstīgi, pareizā vidē, ar zem kontrolas, nu, gan no tiesas lietu iestādes puses, gan lūk no demokrātiskās uh, puses, nu, tīri saistībā ar likumdošanas procedūrām un tiesību aktiem, lai tas tiktu pārbaudīts nacionālā un Eiropas līmenī. Piekrītu arī viedoklim, ka bieži mūsu atbildes nāk lēnām, lēnāk nekā vajadzīgs. Arī tāpēc, ka dalība valstis, jāsaka, vilcinās. Es varbūt varētu izmantot eh, vienu no nākotnes nāk gaidāmajiem vispārīgo lietu padomu tikšanās gadījumiem, lai pieminētu konkrētu jautājumu par reakciju uz lūgumrakstiem. Varbūt mēs varam nonākt pie kādas vienošanās, ka arī dalībvalstis apņems rēģēt uz tiem daudz ātrāk. Un varbūt tad ministru šai vispārīgo lietu padomē varam vienkārši informēt par un padarīt atbildīgus par šo jautājumu. Tas, manuprāt, pacelt šo lietu citā līmenī, jā, jo tiešām šāda liet, šādas lietas e, parādās. Kapzonas kundze labi šo jautājumu atspoguļoja. Es jau atbildēju uz jautājumu par to, kas ir pieņemams un kas nav pieņemams kā lūgumraksts, tālāk par bērniem strādājam šobrīd pie labākas informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm. Mēs nevaram tās, protams, piespiest to darīt. Bet, nu, tā nu ir sanācis, ka man bija nesen gara saruna ar manu kolēģi komisāru Jūro, tas bija šorīt pat, jo mēs vēlamies pacelt jautājumu par bērnu aizsardzību dažādu iemeslu pēc. Un viņa līdz ar to pilnīgi noteikti arī parlamentu priekšā būs un par to runās. Uh, Varbūt tas nav tik daudz saistīts tieši ar informācijas apmaiņu adopcijas gadījumos, bet drīzāk tādā vispārīgākā kontekstā. Īpaši tagad migrācijas krīzes kontekstā mēs redzam, ka cieši tieši bērni un sievietes vairāk kā citi, un tāpēc mūsu rīcība ir jāspēcina. Nepārliecinātos, ka viņi saņem labāku aizsardzību no nacionālo varas iestāžu puses, un mēs savukārt no savas puses arī varam stimulēt šo procesu. Esmu par šo lietu ļoti nobažījis šobrīd gan par to, kas notiek ar bērniem bez pavadoņiem, kāda attieksme pret viņiem Eiropā. Mums ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, lai viņu tiesības tiktu ievērotas un aizsargāts. Tāpat arī jautājumi par ģimeņu at atkal apvienošanos ir tādi, ko reizēm ir grūti risināt, tīpaši, protams, atkal šādos gadījumos cieši bērni, ja to nevaram atrisināt. Un tāpēc ceru, ka varēsim piedāvāt palīdzību dalībvalstīm arī šajā ziņā. Interešu konflikta lieta Kā jau teicu, nu varbūt iesākumā palielināsim pārskatāmību visās iestādēs. Esmu pārliecināts, ka jūs būsiet mani spēcīgākie atbalstītāji šai procesā. Jums tepat laikā, protams, arī daudz darba darāms šeit parlamentā pie šīs lietas, nu, ja es tā uzdrīkstos teikt. Uh, jo mēs neesam vēl nonākuši pie tā paša labākā pārskatāmības līmeņa, kādu vēlētos redzēt. Pārskatāmība, protams, nav gluži viens un tas pats, kas interešu konflikta jautājumu atrisināšana, bet es domāju, tas ir labs šīs lietas risinājuma sākums. Ar pārskatāmības palīdzību mēs jau varam identificēt tās jomas, kur problēma ir visvairāk. Tālāk par piekļuvi tiesiskumam un iniciatīvu, ko uzņemsimies līdz šī gada beigām. Varam jums pastāstīt, jā, tas notiks līdz šī gada beigām. Šī iniciatīva tiks izstrādāta un likta priekšā parlamentam. Par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā jūs zinat, mēs strādājam pie šī instrumenta pārskatīšanas. Es domāju, ka šis instruments ir pārāk vērtīgs un potenciāli ar lielu svaru, lai neuzlabotu to. Mums ir jāuzlabo, tas esam par to vairāk kārt jau sprieduši arī ar parlamentu, strādājam pie šī jautājuma Un esmu apņēmības pilns panākt, ka šis instruments tiek mm, uzlabots un process vai, vainagos ar panākumiem. Bet tāpat laikā, protams, ka mums jāatceras līgumā noteiktās prasības, cik lielā mērā tur paredzēts izmantot šo informāciju. Es, protams, pilnībā respektēju to, ka eh, nu, pilsoņi nāk pie mums un saka, lūk, štruns par līgumu, bet mēs, kā pilsoņi, esam nobažījušies par to un to un vēl kaut ko. Bet komisija tāpat laikā ir līguma aizgāda, un tāpēc nevar iet tālāk eh, nekā to paredz līguma prasības. Uh, Tāpat laikā labs regulējums, šī labākā likumdošana varbūt būtu tas instruments, ar ko šo lietu varētu risināt, ar ko varētu skatīt tos problemātiskos jautājumus, kas tiek piemēram pieminēti pilsoņu iniciatīvas kontekstā. Nu, lūk, tādas manas atbildes. And, uh, we'll Lielas paldies, tad mēs turpināsim ar runātāju sarakstu. Vismaz visi, gan arī visi vēlas izteikties. Lūdzu, ievērojiet, uh, jūs runājat varot laiku, došu vārdu no ECR grupas Marijas kungam, tad Kirkus kungam. Ε, κυρία Αντιπρόεδρε, καλώ ήρθατε. Komisijas priekšstādātāja vietnieks, es sveicinātu mūsu komiteju, uzdošu jums jautājumu, kur vairākas reizes esmu apspriedis arī plenāru sēdē, taču tur nav iespējas norisināties dialogam. Šis temats saistīts ar eh, komisijas lomu trojkas ietvaros, jo komisija kā trojkas līdzdalībniece piedalās trojkā un vada sarunas ar Grieķijas valdību, un tad ir tādi mm, lēmumi, kas beigās uh, izpaužas kā saprats memorands. Un bieži vien sadarbības memorands pārkāp cilvēku tiesības, kas ir spēkā, un tās arī aizsargā pamatiesību hartu. Esmu uzdevis šo jautājumu komisiju un saņēmu atbildi, nolasīšu atbildi angliski. Kad īstenošanas pasākumi šādā starpvaldību vienošanās uh, lietā, kā saprašanās memorands ir spēkā, tad nacionālās varas iestādes neīsteno ēst tiesībāks. Tā kā saprašanās memorands ir instruments, kas pamatojas divpusē vienošanās starp, Eiropas, starp Grieķijas aizdevējiem un Grieķiju, ka tas balstās uz starptautiskām saistībām, kas, kuras ir parakstījis Eiropas Savienība. Šāda atbildi ir sniegus Eiropas komisija, taču situācija patiesībā tāda nav. Jo sapratnes memorandā ir iekļautas arī, eko, iekļaut arī ekosfin lēmumu un ekofin pieņem uh, lēmumus, kas ir saistīti ar es tiesību aktiem. Līdz ar to mazliet jāskatās šeit, kā darbojas komisija. Tā piedalās sarunās, tās, tā vienojas par izpratnes memorandu, un <clears throat> tad ekofīna lēmumi vienošanos uh, izpratnes memorandu pārvērš par ekofīnu pieņemtu tiesību aktu, būtībā Eiropas Savienības tiesību aktu, vēlos, lai jūs uz to paskatītos pēc būtības un arī pēc oficiālās puses. Ja Eiropas Savienība var piedalīties sarunās ar Grieķiju, <clears throat> tad sanāk, ka tā piedalās lēmumos, kas pārkāpja cilvēktiesības, jo tiek samazinātas. Uh, um, pensijas, arī valsts izdevumi, līdz ar to cilvēki nevar izmantot uh, valsts veselības pakalpojumus, nav subsidētās zāles. Tātad, kāds ir Eiropa, kāda ir Eiropas komisijas loma, kāda varētu būt, lai netiktu pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti ar uh, sapratnes memorandu starpniecību. Paldies! Arī es no savas puses jums pateicu, saku priekšstādā, tagad vārds Kirkus kungam. Paldies, priekšstādātais kundze. Arī es sveicu Timermans kungu. Un tā kā viņš ir atbildīgs par ilgspējīgu attīstību, tad viņš arī sapratīs, par ko runāja. Grieķija ir problēma ar nelegāliem atkritumu pomidaniem, ar mm, netīriem ūdeņiem. Kopš 1988. gada, kad bija pirmā Eh, pirmā sūdzība par to, un tagad beigās mēs maksājam 20 tūkstošus eiro ikdienas par uh, eh, 20 tūkstošu eiro ikdienas par šiem vides noteikumu pārkāpiem. Pirms vairākiem mēnešiem izveidojam nacionālo atkritumu uh, pārvaldīšanas uh, plānu, tātad no <clears throat> oficiālā viedokļa viss izskatās labi. Līdz 2020. gadam paredzēti 2,5 miljārda eiro un konkrēti 1 miljārds eiro tieši atkritumu pārstrādē. Kā varēs nodrošināt komisija, ka šie līdzekļi šoreiz tiešām tiks izmantoti, lai izveidot reālo Uh, problēmu, lai to risinātu. Jo es jau minēju, ka kopš 1988. gada mēs uh, tiekam sodīti finansiāli par uh, noteikumu pārkāpumiem un, nu, kā teica, 20 tūkstoši eiro gadā maksāja. Kādi jūsu uh, rīcībā ir instrumenti, lai tiktu veidot ne tikai plāni, bet arī reāli tie tiktu īstenot? Paldies. Un tagad vārds Falčākie kungam no Eiropas tās partijas. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> godātais komisijas priek, eh, priekšsēdētā vietnieks, jūs minējat Eiropas pilsoņu institīvu pirms dažām minūtēm. Man ir konkrēts jautājums jums. Eiropas parlaments ar uh, vilšanos atzina, ka komisija savā <clears throat> dokumentā, uh, kas raksta no ECR rezolūciju, secināja, ka uh, ir pāragri sagatavot turpinošo dokumentu, EC, tāda Eiropas pilsoņu institīvas procesu. Vai jūs varētu mums paskaidrot, godātais komisijas priekšstādā vietnieks, kā jūs reāli uh, esat paredzējis praktiski uzlabot Eiropas pilsoņu institīvu, īpaši attiecībā uz tiem punktiem, kas saistīti ar sadarbību ar mūsu parlamentu? Paldies! Thank you. Paldies! Tagad Vārds Hārdekams kundzei. Eh, Paldies. Man ir vairāk jautājumi. Man bija vairāk jautājumu, komisāra kungs. Bet jūs uz dažiem jūs sniedzāt atbildes iepriekšējā um, savā runā. Uh, Un es īstenībā nu, esmu nedaudz pārsteigta, un tādēļ man nācās visus jautājumus, ko biju sagatavojis, tagad aizmirst, un uh, vajag uzreiz spontāni tagad jaunus uh, izdomāt. Tā tad runājot uh, par uh, visiem šiem notikumiem, normām, līkumiem, un, un tad, protams, uh, arī ir. Uh, ja mēs runājam par uh, lūgumrakstiem, tur ir jāsavāc pāraksti, bet es esmu pārsteigta Eh, jo ir ļoti daudz standarta frāžu, standarta jautājumu, daudz atkārtošanās. Mēs te runājam galvenokārt par lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar dzīvnieku labturību. Es domāju, ka ļoti daudzi tātad šie lūgumraksti, varbūt pat lielākā daļa, ko mēs saņemam, attiec uz dzīvniekiem. Te mēs runājam par dzīvnieku transportēšanu, izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, piemēram, suņu nogalināšanu Spānijā, suņu, kliejošo suņu šaušanu Rumānijā un tā tālāk. Nu, tas tie tikai daži piemēri. Šorīt pie mums bija ieradusies organizācija, kas ir e, savākusi vienu miljonu parakstu, lai vērstos pret tādu ļoti mokošu dzīvnieku pārvadāšanu. Un kundze, kas pārdāvēja šo organizāciju, nu, šeit eh, šodien pat izplūda asarās. Un tas man arī aizkustināja komisāra kungs, jo mēs te runājam īstenībā par lobby organizācijām. Ja kundze teica, ka viņai liekas, ka 20 gadiem nu, viņi pat neko nav sasnieguši un miljoni cilvēki, kas ir atbalstījuši šo lūgumu rakstu, to parakstījuši, viņi taču arī ir individu, un viņi arī katrs kaut ko jūt, emocijas. Un es domāju, ja eh, tik daudz uh, lūguma raksti ir saistīti ar vienu un to pašu tēmātu, nu tas pierāda, ka Eiropas pilsoņiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet, nu, patiešām. Uh, ir ļoti bēdīgi, ka komisijas niedz bieži vien tādas standarta atbildes, jā, tās nav mūsu kompetences un tā tālāk, un ka Eiropas ombuds arī vairākas reizes teica, ka ir jāievēro līgumi un saskaņā ar līgumos teikto, kā līgumu sargātāja komisijai, nu varbūt jāpacenšas labāk formulēt savus atbildes pilsoņiem. Es ceru, ka Varbūt beidzot mēs panāksim to, ka komisija arī uz šādiem lūgumrakstiem reaģēs nopietnāk, jo nu, desmitiem tūkstoši mēs tādu saņemam. Paldies! Becker. Please, Nākošais runātājs sarakstā ir Bekera kungs, lūdzu. Ah, Jā, äh, ich möchte auch zu. Paldies! Ja mēs runājam par pilsoņu iniciatīvu, uh, Nu, tikai viens doma grauds. Proti, Eiropas pilsoņu iniciatīvai nepieciešams uh, viens miljons parakstu no septiņām dalību valstīm vismaz, lai nebūtu šeit tāds individuāls intereses. Un tagad, ko es esmu pieredzējis, īstenībā veiksmīgās pilsoņu iniciatīvas man šķiet līdz šim brīdim tikai viena ir bijusi tāda veiksmīga, rada uh, citas eh, problēmas. Tā bija mm, iniciatīva par ūdeni. Es gribēju teikt, ka es negribu dzīvot valstī, kur nav sociālās partnerības un arotbiedrību. Es īstenībā ekonomiku pārzinu ļoti labi, un es uzskatu, ka Eiropā tam ir jābūt svarīgam principam. Bet Eiropas pilsoņu iniciatīva ir Eiropas uh, pilsoniskās sabiedrības instruments. Tas nav domāts uh, politiskām e, institūcijām, kas tad vēl tādā veidā mēģina paaugstināt birokrātisko slogu. Pilsoņu iniciatīva par ūdeni īstenībā nu, bija ļoti loģiska un pamatot, un tā gūpa panākums tikai tādēļ, ka Eiropas arotbiedrība konfederācija organizē kampaņu par šo iniciatīvu. Lieliski, bet īstenībā tādā veidā šī iniciatīva tiek izmantot ļaunprātīgi. Un, ja mēs runājam par kvorumu pret uh, privātajām interesēm, šo pretnostatījumu, bet, nu, ir jāpadomā arī par to, lai nebūtu tāda interešu konflikta, lai netiktu, lai institūcijas šo iniciatīvu neizmantot savās interesēs, jo īstenībā institūcijas, nu, likumdošanu uzskatu par daudz uh, citādāk instrumentu nekā, piemēram, arotbiedrības. Paldies! Mrs. Paldies! Arī Piteras kundze vēlas izteikties. Un tad vienkārši paskatīšos, vai kādu es palaidu uz garām. Nē, laikam. Pitera kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums komisijas priekšsēdētāja vietniekam. Tajā, tajos lūgumrakstos, kurus šeit skatījām, dažkārt um, tika skats nodarbinātības temats. Divas, divi lūgumraksti man īpaši palikuši prātā. Abi bija no Polijas un to uzmanības centrā bija dokumentu pārakstīšana, uh, um, lai nodrošinātu nodarbinātības uh, līgumu, var sakot, eh, cilvēki parakstīja tukšas papīra lapas, būtībā viņiem piedāvā <clears throat> darba līgumu par to, ka viņi paraksta baltu papīra lapu. Un departamentam parlamentā tad uzdeva jautājumu, pirms skatījām šo jautājumu šeit, vai š, tas ir uzskatāms par pilsoņtiesību pārkāpu. Un tika teikts jā saņēma atbild, ka jā, tā ir. Un tika tad veikta analīze arī vairākās dalībvalstīs, un tika izmeklētas eh, kāds 12 dalībvalstis, īpaši jaunās dalībvalstis. Tur situācija rosināja bāžas, mēs šo, šeit to plaši apspriedām. <clears throat> Uzstājas arī analīžu dienesta pārstāvs, viņš mums eh, atvēr parādīja, kur tieši notiek šis pārkāpums. Taču problēma ir tāda, ka telpā bija Eiropas komisijas pārstāvi, taču neviens no viņiem neizrādīja interesi šo problēmu risināt. Es aicinu jūs, vēršos pie jums, saka, jo šie lielie Eiropas projekti, protams, ir. Uh, svarīgi, taču Eiropas Savienībā ir tādi cilvēki, kam nav labas izglītības, kas nedomā globālās, globālā izpratnē, un viņi vienkārši, viņus vienkārši uz, uztrauc viņu pašu ikdienas dzīvi. Un ja mēs eh, atrisinātu viņu ikdienas dzīvi, tad tas būtu labākas veids, kā mēs parādītu to, ka mēs neesam vienkārši kaut kādi birokrāti, bet kas tiešām vēlas viņus aizsargāt pret nelegālām procedūrām. Tāpēc mēs aicinām mūsu draugus varbūt izskatīt iespēju strādāt priešlikumu projektu, lai risinātu šo problēmu, jo šī problēma skar cilvēkus, kas paraksta vienkārši tukšus dokumentus, taču tas varētu būt saistīts ar jebkuru citu problēmu Man bail, ka līdz šim tam netiek pievērsts pietiekoši uzmanību. Paldies. Lielas paldies, saka priekšstādā, pēc šīs eh, viedokļa apmaiņas pēc būtības tad ļaušu jums izteikties, nesteidzieties un vēlreiz paldies, ka atbildās visiem šiem jautājumiem. Paldies. Turpin priekšsādātāja vietnieks. Marijas kungam un man ir bijusi, bijusi šāda diskusija nu jau ne pirmo reizi. Uh, Šī šodien nebija pirmo reizi. Dažkārt man ir grūti redzēt, kāda ir saikne starp to, ko viņš saka, un lūgumrakstu komiteju. Taču es zinu, ka viņš ir ļoti stingros ieskatos par šo tēmu, un viņš arī zina, ka es viņu augsti cienu, jo viņš ir apņēmies tik lielā mērā skar šo tematu, ka jebkurās debatēs viņš ar vien pieskaras šim tematam. Nu, es viņu par to abrinu. Taču man viņam būs jāatbild tieši tāpat, kā es atbildu ar vienu. Atklāt sakot, visa Grieķijas programma nebija saistīta tikai ar trojku, un viņš jau to pieminēja uh, sniegtu atbildi, bet par to vienojās arī Grieķijas varas iestāsts un tās uh, to īsteno. Un eh, te tikmēr notika arī vairākas vēlēšanas, bet vienalga tā notika. Tāda ir oficiālā komisijas nostāja un tā tālāk. Mēs nesaskārtos ar ekstrēmisma pieņemšanās spēkā problēmu Eiropu, Eiropā. Tad, ja mūs neskārtu milzīgā ekonomiskās krīzes, Uh, milzīgie ekonomiskās krīzes uh, sekas, ka miljoniem cilvēku tagad nevar uh, atļauties veselības aprūpu, uztrauc par saviem bērniem tā tālāk. Ja es vienkārši nolieku pie malas oficiālo nostāju, es, atkārto, es esmu atkārtojis savu nostāju, Marijas kungs atkārtojis savējo, un bez tā visa mums ir jāiestājas par to, ko mēs uzskatām par pamatiesībām Ne gluži tāpēc, ka individuālie dažu valdību īstenotie pasākumi skāruši šīs pamatvērtības, bet tāpēc, ka vispār Eiropas Savienībā ir redzams, ka pamatiesības apdraug ksenofobija, politiskais ekstrēmisms un tā tālāk. Šīs lietas ir saistītas savā starpā. Tā ir saikne starp to ekonomisko krīzi, starp to, kā tā ietekmē cilvēku vērtības. To mēs redzam arī atainojamies migrācijas krīzē. Mēs tagad cerams risinām, nu, nevarētu to saukt par risināšanu, neviens to ne, tur šo milzīgo migrācijas izaicinājumu nevar atrisināt, ar to būs jādzīvo vairākām paudzēm, bet vismaz tagad mēs to varam kontrolēt, pārvaldīt. Bet ja mēs to nespētu izdarīt, tad ilgtermiņā cilvēki atkāptos no vislielākajām pamatvērtībām, kas mums ir bezcerības dzīti. Tāpēc tas mums ir ļoti svarīgi. Mēs vēlreiz atkārtosim, ka mēs nepiekrītam arī skunga sacītiem, taču vienlaikus augstu vērtēju un atzīst to, ka mums ir liela problēma saistībā ar ekonomiskas krīzes sekām. Runājot par atkritumu pārvaldību Grieķijā. Šķiet, ka gadu desmitu gaitā mēs esam iemācījušies visā šai lietā rīkoties profesionālāk. Nu, es nevaru mm, neko pierādīt, man nā, rīcībā nav zinātniskas analīzes, taču, ja finansējums sākotnēji bija paredzēts veltīt nelegālo poligonu apkarošanai Grieķijā, un ja tas tā tiktu darīts jau no paša sākuma, tad mēs nesaskartos ar to situāciju, kas tagad ir mūsu izaicinājums. Jāsaka dažas lietas šodien. Mani pārsteidz pat tādu vecu vīru kā mani, bet esam pieredzējuši ārkārtīgi grūtos apstākļos. Uzlabojums, ko esam pieredzējuši Grieķijā šajā jomā, ir tiešām milzīgs. Un es domāju, tas ir stūrakmens mūsu uh, labai sadarbībai nākotnē. Runājot par Eiropas pilsoņu institīvu. Jūs zināt, mūsu nostāja ir tuva parlamenta nostāja. Nu, tā nav identiska, taču arī parlamenta debatēs pēc parlamenta ziņojumu, es to sacīju mēs mēģinājām pēc, pēc iespējas vairāk panākt, nemainot regulu. Taču es nesaku, ka mēs vispār nekad nevarētu izskatīt regulas grozīšanas iespēju, taču jābūt arī pragmatiski noskaņotiem. Ja pastāv iespēja Eh, ka tikai neliela iespēja, ka es varētu dabūt jaunu regulu cauri, tad jāskatās, ko var darīt tagad ar to instrumentu, kas ir mūsu rīcībā. Jārunā ar padomu, kā mēs varam uzlabot situāciju, jo manā skatījumā šis instruments ir vērtīgs arī Eiropas demokrātijas nākotnē, ja to izmanto tā, kā to ir paredzēts izmantot, ja tā ir īstena Eiropas pilsoņu institīva, nevis kaut kāda. Uh, Mm, eh, atkāpšanās zonu, tad, ja jūs nedabūna gatavu pa oficiāliem kanāliem um, ar koplēmumu procedūru padomē un parlamentā to, ko gribējāt. Man tiešām pārsteidz Hazekampis kundzes komentāri. Tiem, kas nezinu sacīt, ka Hazekampis deputāta kundze pārstāv uh, partiju, kas eh, ir pret jebkādām izmaiņām. Eh, viņi arī bija pret eh, Eiropas Savienības līgumu, viņi bija pret dzīvnieku tiesību aizsardzību, kā tad to var līgumā iekļaut. Un tagad viņi ir nepārprotami pret asociācijas nolīgumu ar Ukrainu, tāpēc, ka Ukrainā ir mājputnu sērga plosījusies. Un, un tad jautājums, eh, ja mēs noraidīsim asociācijas nolīgumu ar Ukrainu, kā tad uzlabosies uh, vistu sen, fermu situācija? Ukrainā, bet, nu, labi, tas ir balsotāja ziņā, balsotāja ir apmierināta ar šo situāciju šķiet, bet, nu, man ir tiesības norādīt uz konsekvences trūkumu. Taču, ja viņa lūdz man doties vairāk, kaut kur tālāk nekā to ļautu Eiropas Savienības tiesību akti, attiecībā uz dzīvnieku tiesību, tad tas arī nedaudz savādi. Mm, ja jūs sakāt, ka jau tagad Eiropas Savienībai ir pārāk daudz kompetenci, kāpēc tad jūs aicināt mūs doties vēl tālāk par to? Nu labi, es te mazliet eh, uzjautrinājos, pateicu politiski to, ko, uz, to, ko jūs sacījāt, runājot par dzīvnieku tiesībām. Te ir aci pret aci. Simtiem miljonu Eiropas Savienības pilsoņu par šo jautājumu ir ļoti spēcīgi ieskati. Un es arī uzskatu, ka uzlabojot, cilvēku tie, eh, uzlabojot dzīvnieku tiesības Eiropā, gan attiecībā uz tiem dzīvniekiem, kas ir mūsu sabiedrības locekļi, gan arī eh, mūsu ekonomikas locekļi, Tad skaidrs, ka Eiropas Savienības pilsoņi labprāt gribētu spērt soļus uz priekšu. Šai ziņā varētu saņemt lielu atbalstu no plašas Eiropas Savienības sabiedrības, jo mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur dzīvnieki vairs netiek uzskatīti par lietām, bet par uh, dzīvām būtnēm, kas ir mūsu sabiedrības locekļi. Un <clears throat> šai ziņā ir panāks liels progresa. Es politiski atbildēju uz jūsu norādīto tēmu, taču man jāsaka, ja runa par dzīvnieku tiesībām, tad jebkura petīcija par dzīvnieku tiesībām saņems lielu Eiropas komisijas uzmanību. Taču visumā tas, ko es gribēju sacīt, es atkārtošu, lai man nepārprast. Protams, arī liels institīvs ar standarta formulējumu arī tiks atbilstoši skatīts ar cieņu jebkurš paraks no uh, zem šīs petīcijas ir tā vērts un ir mūsu cel, pelnījis mūsu cieņu. Taču vēlos sacīt, ja jūs esat daļa no šādas lielas tāda cilvēka kustības, kas tiešām var ļoti labi organizēties, tad jūsu pozīcija ir stiprāka nekā tad, ja jūs esat indivīds, kas uh, iesniedz lūgumu rakstu Eiropas parlamentā, jo jūs uzskatāt, ka jūsu individuālas tiesības tiek pārkāptas. Un šo cilvēku uh, neuzklausīšana ir daudz vairāk iespējama nekā tad, ja cilvēki nāk lajā ar uh, miljonu parakstīti Eiropas pilsoņu institīvu. Mans, protams, uzdevums ir nodrošināt, lai viņa valsts nepazūd gaiteņos. Bet katra balss pamatojas uz uh, katra demokrātiskajām tiesībām. Un mums e, šīs tiesības ir jāciena un jānodrošina, ka šai ziņā viss labi darbojas. Runājot par darba līgumiem. Jūs zināt, ka mēs kā komisija esam apņēmušies ievērot principu, ka cilvēkiem jāsaņem tāda pati samaksa par tādu pašu āmatu tādā pašā vietā. Un modernā verdzība nav populāra. Un izmantojot cilvēku vājāku stāvokli darba tirgu, m, mm, nav pareizais risinājums. Es nezinu konkrēto situāciju, man tā vēl jāpaskat, bet tiešām nav runa par kv, eh, kvazi verdzības stāvokļu, darba apstākļu ieviešana. Es domāju, mums šeit ir pienākums uzlabot to cilvēku aizsardzību, kuri ir neaizsargāti Eiropā. Liels paldies, ka piešķirāt man laiku un ceru, ka arī turpmāk varēsim turpināt dialogu. Paldies! Paldies, uh, vicepriekšsēdētāji kungs! Mums patiešām bija liels gods ar jums tikties šodien. Uh, ņemot vērā mūsu ikgadējo uh, struktūrāto dialogu. Es gribēju jums ne tikai pateikties par ierašanos, gribēju pateikties arī jūsu darbiniekiem, jūsu kabinetam, gribētu arī no komitejas pateikt, ka sadarbība starp institūcijām ir patiešām ievērojami uzlabojusies un ir vienmēr liels Eh, prieks ehm, kontaktēties ar komisijas pārstāvjiem par šiem jautājumiem. Protams, var pateikt ļoti daudz, eh, daudz vēl var izdarīt. Mēs esam pārliecināti, ka šogad izcerībā nu, ir vērojams krietnes uzlabojums. Paldies jums par šo pēcpusdienu un no nu, nepacietību gaidām turpmāko sadarbību. Paldies!

Okay. So, this... Kolēģi, tagad 23. darba kārtības punkts. 20, 20, 89 lūguma raksts, to iesniedz Luģis Di Stefano par divu itāļu jūrnieku arestāciju Indijā. Došu jums vārdu uz piecām minūtēm. Pasu. Buonasera. Grazie a tutti per questa. Sveicināti, paldies, ka esat mani uzņēmuši un devuši iespēju izteikties. Esmu sagatavojis lūgumu rakstu par diviem uh, itāļu jūrniekiem, kuri tagad joprojām atrodas ieslodzījumā Indijā. Pēdējos četrus gadus jau. Es esmu jau 20 gadus strādājis kā jurists un gribētu pastāstīt jūsu komitejai par eh, jauniem faktiem, kas tagad ir tapuši zināmi lietas izskatīšanas gaitā. Kopš 2015. gada augusta Hamburgā tribunāls, eh, kas ir atbildīgs par šādām jūrnieku lietām, eh, izskatīja šo lietu. Šī jūras lietu tiesa man iepazīstināja ar viņu rīcībā esošiem dokumentiem, ko es pirms tam biju lūdzis. Un mēs runāsim par šiem uh, Indijas uh, tiesas dokumentiem, kas pierāda, ka īstenībā mūsu jūrnieki ir nevainīgi. Un kas ir vēl ļaunāk, Indijas iestādes īstenībā par to ir informētas. Vismaz nu, jau otrajā dienā pēc incidenta tas notika, kad tika veiktas autopsijas, un es gribētu jūs uh, iepazīstināt ar dokumentiem. Es esmu arī pats sagatavojis ziņojumu. Un es esmu arī pats eh, nu, piedalījies eh, izmeklēšanā, un es arī Itālijas tiesas uzdevumā eh, un uzņēmumu uzdevumā esmu jau strādājis pietiekami ilgi, un esmu izskatījis šo lietu arī ļoti rūpīgi. Es jums tikai nu, tādu kopsavilkumu sniegšu, bet arī uh, Itāļu valodā ir sagatavota um, tīmekļa vietne, kurā jūs, angļu valodā ir sagatavota šī tīmekļa vietne, kurā varat iepazīties ar detalizētāku informāciju. Jau no paša pirmās aresta dienas uh, Indijas iestādes ir informētas, ka Enrique Leksija, šis itāļu kuģis, kas jūrā sastapās ar uh, indiešu zvejas kuģi, īstenībā, nu, jāsaka, šeit pēc tam, kad par incidentu tika ziņots, nu, bija tāda ļoti liela nobīda laikā. Šā, šāvien īstenībā bija, uh, notika 9.30, nevis 1.00 pēcpusdienā, 9.30 no rīta, nevis 1.00, kā tika ziņots. Tātad šeit ir neprecizitāts. Nākamā rītā Indijas iestādes šo uh, kuģi, uh, zvejas kuģi Santa Antonija, arī aizveda uz tiesas ēku un teica, ka tas ir kuģis, kas arī bija šajā negadījumā, bet īstais kuģis īstenībā atradās daudz tālāk, vairāku kilometru attālumā. Un tad tika veikta arī autopsija. Un divu upuru ķermeņos atrastās lodes, it kā atrastās lodes, nav tāda paša kalibra lodes, kas tiek izmantotas uz itāļu kuģiem. Tātad tās nebija no tiem pašiem ieročiem, kas ir itāļu uh, jūras apkalps rīcībā. 17. februārī divas dienas pēc šī negadījuma, pēc šīs slepkavības, bija arī lasāma intervija kurā bija pateikts, kas tad īsti ir noticis. Un tur bija teikts, ka šī apšauda notika vakarā, pēc tam sākumā tika teikts, ka tā ir notikusi pēcpusdienā. Un eh, bija arī nepretstāti, vai tad kuģi atradās 12 vai 20 eh, jūdas no krasta. Jāsaka, ka ir patiešām ļoti daudz faktu, kas pierāda, ka šie jūrnieki bija patiešām nevainīgi, ka viņi nav veikuši šo noziegumu. Un Indijas izmeklētājs. Mēģināja tātad eh, pierādīt, eh, ka itāļu apkalps rīcībā ir bijusi cita munīcija, bet īstenībā viņi izmanto pavisam cita kalibra ieročus. Un viņi mēģināja tur visu izmērīt ļoti smalki katru milimetru, un pēc tam mūsu šie uh, eh, karēvi, kas atradās uz kuģa, tika apcietināti. 19. februārī 2012. gadā tiesa neļāva piedalīties Itālijas ekspertiem balistiskajā ekspers, ekspertīzē. Un tā tad tur nepiedalījās nekāda eksperti. Jāsaka, nu, vai mēs te runājam par tiesisku valsti, nu, tas nav iespējams, ka eksperti nepiedalās balistiskajā ekspertīzē. To nedrīkst noraidīt. to visu izmantoja kā pierādījumus pret šiem jūrniekiem. Bet, nu, var iepazīties ar ekspertu atzinumu, lai varētu konstatēt, ka patiešām šeit ir arī daudz pārkāpumu un ka šie ieroči atšķiras, ka tie nav tie paši ieroči. Šis ir dokuments, kas īstenībā pierāda abu jūrnieku nevainīgumu. Un dokumentā varam lasīt vēl arī to, šīs uh, iedobas lodēs uh, ir uh, nu, raksturīgs konkrēti veidi ierocim, tad šie, uh, šīs lodas tika uh, Um, salīdzināts ar lodēm no itāļu uh, apkalps rīcībā esošiem ieročiem, tad var secināt, ka patiešām šie itāļu jūrnieki ir nevainīgi, jo no tāda kalibra ieroča šāds lods netiek izšauts, kāds tika atrasts mirušo ķermeņos. Zvejas kuģis, zvejas laiva. Uh, tika izmeklēta, tur notika arī, tur bija tiesmedzījums eksperti, un pēc tam laiva deva atpakaļ tās īpašniekam, un viņš to nogremdēja. Līdz ar to aizsardzības eksperti nevarēja, nu, kārtīgi apskatīt šo laivu un, un paši veikt savu analīzi. Normāli ir tā ka visās tiesās tā tad no nu, šie pierādījumi priekšmeti tiek uh, saglabāti, lai tos var izmantot arī kā demonstrāciju. 48. pielikums arī uh, tika izmantots tiesā kā pierādījums, to izmantoja Indija, Hamburgas tiesā, un jāsaka, ka 20 grādus tika no, no, nu, nosakot kuģa atrašanās vietu, itāļu kuģa atrašanās vietu bija arī novirs par 20 grādiem tā koordināties. Jāsaka, ka visi šie mūsu rīcībā esošie fakti patiešām nolēja nu, pavisam citu gaismu uz lietu un varēja arī secināt, ņemot vērā precīzi kūģa atrašanās vietu, ka uh, šāviena nāca no uh, kreisās puses, nevis no labās. Uh, kā tā sākumā tika apgalvots. Paldies, es jums devu 5 minūtes, jūs runājāt jau par divām minūtēm ilgāk. Būtu patiešām ļoti pateicīgi, ja jūs varētu nu, beigt savu uzstāšanos, un pēc tam es jums atkal došu vārdu, lai jūs izteiktos. Bet nu, jūs pietiekami labi arī visu izklāstījāt, pietiekami detalizēti. Paldies, saka runātājs un turpina. Eiropas parlaments 2015. gada janvārī nobalsoja par rezolūciju, kurā divi pirmie punkti minēja ka varētu būt tā, ka šie itāļu jūrnieki būtu šāvuši uz diviem zvejniekiem, kas atradās uz Sant Antonija klāja, bet nu nekādu pierādījumu nebija. Un pēc tam tika sagrozīti liecinieku izteikumi, un uh, arī tika uzklausīts uh, zvejas laivas kapteinis. Mm. Un Eiropas Savienība tika maldināta, ņemot vērā Indijas um, iestāžu sniegto informāciju. Un tagad uh, tas viss ir noskaidrots, un arī uh, informācija, kas tika piedāvāta tiesai Hamburgā tagad ir aktualizēta. Es gribētu, lai tiktu iecelti četri eksperti, nu ne jau itāļi, bet viņi varētu iepazīties ar visiem šiem dokumentiem Hamburgā, kur kopijas esmu saņēmis arī es, lai viņi varētu rūpīgi pārbaudīt, kā šī lieta līdz šim ir tikusi izmeklēta un kādi ir savāktie pierādījumi. Un tad eksperti varēs pārliecināties, vai man ir taisnība vai nē. Un uh, parlamentu pozīcija tad ir jāmaina. Liels paldies! Un tagad došu vārdu pārstāvim no Eiropas ārlietu dienas, ārlietas darbības dienas lūdzu. Pārstāvēji. Paldies! Priekšsēdētājs kundze. Kopš 2012. gada februāra Eiropas Savienība ļoti rūpīgi seko notikuma attīstībai Indijā, ņemot vērā šo divu jūrnieku apcietināšanu. Un jāsaka, ka itāļu jūrnieki atrodas tur ieslodzījumā jau gandrīz četrus gadus, kā jau minēts lūguma rakstā. Es uh, visu laiku lūdzu uh, ātri un abām pusēm pieņemamā veidā atrisināt šo situāciju, ņemot vērā starptautisko likumdošanu un arī ES konvenciju par jūru jūras tiesībām. Tagad šī lieta ar abu pušu piekrišanu ir, uh, tiek izskatīta starptautiskā arbitrāžas tiesā. Un jāsaka, ka. Kā jau uh, tika minēts, arbitrāžas uh, tiesa lēma par papildus pasākumiem pēc tam, kad tika arī organizēts atklātas noklaus, uzklausīšanas, kuras ir arī minētas lūgumrakstā. ES Indijas samits, kas notika 30. martā, mums deva iespēju atklāt un atkārtot savas bažas augstākajā līmenī. Kopīgajā paziņojumā pēc šī samita Eiropas Savienība uh, runā par to, ka piekrīt Itālijas uh, viedoklim par šo divu jūrnieku likteni, un Eiropas Savienībai, Itālijai un arī Indijai, protams, ir visiem kopīgs intereses, lai šī lieta noslēgtos nu, ar tādu uh, pozitīvu iznākumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Nu, Jūs nedaudz vairāk gaismas uz to visu lējāt, un es arī uh, lūgtu kolēģis eh, rūpīgi iepazīties ar šī gada janvāra e Eiropas parlamentā pieņemto rezolūciju, kur viss ir ļoti labi paskaidrots. Un tagad došu vārdu mūsu kolēģiem. Neviens īstenībā nevēlas izteikties. Un Es skatos, ka jā, šī komitejas zāle ir kļuvusi par tādu itāļu zāli. Jāsaka, ka vairākums šeit ir mm, itāļi. Un poļu un zviedru minoritāte te tagad ir pārstāvēta. Borgēcijo kungs, lūdzu. Grācie, prezidenti. Tad... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos jums pateikties par šīs lietas izskatīšanu. Es esmu Eiropietis, esmu Itāls, un tādēļ man šī lieta arī ir ļoti um, svarīga. Nu, un tas nav tikai nacionāli interešu vārdā. Ne jau tāpēc visi šie itāļu deputāti tagad sēž zālē, ne tās ir Eiropas intereses. Un ir jārunā arī par svarīgiem tehniskiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, bet es neesmu pietiekami pieredzējis tādās lietās, lai tos varētu pareizi e, interpretēt. Bet nu, mums tas ir jāuztver ļoti nopietni un ir e, jāveic ļoti augsta līmeņa tehniskā ekspertīze, ko šeit kolēģis minēja. Tāpat ir jārunā par Eiropas pilsoņu tiesībām, kad viņi atrodas ārpus ES teritorijas. Ārējās darbības dienests arī tagad izmeklē šo lietu. Un jāsaka, ka arī šie jaunie dokumenti ļauj mums iegūt vairāk informācijas par šo tik ļoti skaļo un delikāto lietu. Jāsaka, ka Eiropas Savienība līdz šim nav darījusi pietiekam daudz šo abu pilsoņu labā. Nu jā, var jau kaut ko komentēt vēlāk, eh, kaut ko darīt, kad kaut kas jau ir noticis, bet mums ir jāmaina arī savs redzeslēņas, jāapskata tas viss no cita rakursa. Uh, Lūguma raksta autors varēja iepazīties ar šiem dokumentiem, un tad, kad viņš tiem piekļuva, viņš varēja labāk rekonstruēt notikumu gaitu. Un Mēdī, tad, kad uh, šis negadījums notika, protams, uh, visu sasteidz, gribēja pēc iespējas ātrāk cilvēkus informēt, un es domāju, ka komisijai un arī uh, ārējās darbības dienestam beidzot ir kaut kas jāsāk darīt un jādara tas nekavējoties. Šis ir ļoti nopietnas gadījums, nopietna lieta. Divi itāļu strādnieki, viņi jau nedavās uz turieni brīvdienās atvaļinājumā, viņi uz turieni devās, lai aizsargātu tātad divi šie militāristi devās uz uh, kuģa līdzi, lai aizsargātu apkalpu pret pirātiem, bet nu, mēs viņus savukārt nevaram pietiekami labi aizsargāt. Kā lūdzu? Olasz barátaimnak el kell mondanom, hogy nem. Paldies! Man itāļu draugiem ir jāsaka, ka es Lai gan nenāku no Itālijas, es pārstāvu, man arī kaut kas ir sakāms, es pārstāvu Ungāru minoritāti Slovākijā. Vai jūs varat dzirdēt tulkojumu? Vaicā runātājs. Labi. Tā tad man ir saviem itāļu draugiem jāpasaka, nesmu itālis, es pārstāvu ungāru minoritāti Slovākijā. Un priekšsēdētājs kundze te pieminēja poļus un zviedrus, kas it kā pārstāvot minoritāti šajā zālē, bet es arī esmu minoritāšu pārstāvs. Gribēju izteikties par šo jautājumu, un Eiropas tautas partija man lūdzu to darīt. Jāsaka, ka šeit ir arī, nu, tāds pozitīvs um, izrāviens uz priekšu. Šis jautājums tiek izstīts Hamburgā, tas nav nu, pilnībā tagad uh, Indijas tiesas monopols. Argumentācija ir pārliecinoša. Un mēs, protams, nedrīkstam arī nu, tagad eh, kaut ko lēmt. Mums ir jānogaida eh, lēmums, eh, kāds būs šis lēmums Hamburgā. Es piedāvātu ņemt vērā to, cik šis jautājums ir jūtīgs. Tādēļ piedāvātu lūgumu rakstu arī atna, nu, atstāt atvērtu. Paldies. Mums nevajadzētu šodien pieņemt lēmumu. Kas tālāk, kungs, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. No savas puses gribētu papilnāt Čakī kungu teikto. Jā, tā nav mūsu komitejas loma uh, uzņemties uh, Hamburgas tiesas lomu. Bet mums arī ir, protams, ļoti rūpīgi mm, jāiepazīst ar faktiem, ko mums šodien izklāstīja lūguma raksta autors. Ja pat tiešām izrādīsies, ka tā ir pilnīgi taisnība, tas nozīmē, ka mūsu pilsoņu tiesības ir tikušas rūpīgi pārkāptas, bet visiem ir jābūt tiesībām uz godīgu tiesvedības procesu, godīgu tiesu. Uh, Un, ja cilvēku pārvietošanās brīvība tiek uh, ierobežot, tas jau arī ir nopietnas pārkāpums. Runājot par šo konkrēto gadījumu. Indijas iestādes uh, nu, uzturējās ļoti nepieņemamā veidā. Arī sāruna laikā tas bija vērojams. Bija daudz grūtību tad, kad mēs strādājām arī pie pakta par uh, civilajām un uh, sociālajām tiesībām. Un ja šo paktu ir parakstījusi viena valsts, tai ir jāievēro viss tajā teiktais. Arī tad, kad notiek tiesvedības procedūra. Tie nav tikai itāļu pilsoņi, šie divi karēji. Viņi ir arī uh, Eiropas pilsoņi. Mums ir jārīkojas un arī um, ārējās darbības dienestam ir jābūt proaktīvākam. Tāpat uh, tagad ir paredzēts aktualizēt uh, tirzniecības nolīgumu ar Indiju. Un ja Indijas iestādes uh, neko nedarīs, lai uzlabotu situāciju, nebūs pietiekami cārskatāms, ja tiks uh, izmantoti uh, um, nu, šāda aizsprieduma, ja procedūras tiks instrumentalizētas, nu, tas patiešām nedrīkstēs tā turpināties. Viņi mēģina visu to vispār pārvērst tādā politiskā lietā, ņemot vērā arī tuvojošās vēlēšanas. Uh, Tagad, kad lieta tiek izskatīta Hamburgā, kad ir noteikta, kura tiesa ir, kad ir noteikts, kura tiesa šeit ir kompetenta, mēs varētu pateikt, ka mēs neatjaunosim šo tirzniecības nolīgumu. Jāpasaka, ka šiem diviem cilvēkiem, šiem diviem aģentiem ir tiesības baudīt uh, savas brīvības, tātad proti arī tiesības uz uh, brīvu un neatkarīgu tiesu. Paldies, Konsolīno kungs. Paldies. Izteikšos lakoniski. Mēs esam iepazinušies ar uh, dokumentāciju. Es esmu itāls, es lietai esmu sekojis jau no pašiem pirmsākumiem. Tas tika arī plāši aprakstīts mūsu laikrakstos. Nu, es esmu arī skatījies, kas tur notiek, kā tas attīstās tālāk. Uh, Bet tā informācija, ko mēs dzirdējam šodien, nu, tas man patiešām pārsteidz. Mēs nevaram tagad iejaukties, jo lieta tiek izskatīta starptautiskā tiesā un ir tagad arī arbitrāža. Bet man ir jāsaka, ka diviem aģentiem, nu, šiem diviem cilvēkiem ir laupīta brīvība. Pēdējo gadu laikā mēs esam tik daudz runājuši par brīvu pārvietošanos, personu brīvu pārvietošanos. Un tā arī ir nu, viena no Eiropas saimnības pamatvērtībām. Un nu, jāsaka, Indijā nu nekāda tur izmeklēšana un arī, teiksim, sodi nav tikuši priespriesti. Mums vajadzētu pie šī jautājuma atgriezties, tad, kad būs īstais brīdis, un vajadzētu arī doties uz Indijas parlamentu. jo mēs tagad esam uh, ar šo uh, lietu iepazinušies tuvāk, iepazinušies ar papildus informāciju, mēs varētu sazināties ar kolēģiem Indijas parlamentā. Un tādā veidā mēs varētu arī, nu, varbūt papildināt tos pūliņus, ko veic jau starptautiskā tiesa. Indijas parlamenta kolēģi arī varētu iepazīties ar šo tik labi pārdomāto, struktūrēto dokumentu. Un tas noteikti arī nu, varētu viņiem palīdzēt apzināties, ka šie divi aģenti, kas bija uz kuģa, ir nevainīgi. Paldies! Tagad es eh, došu vārdu lūgumu raksta autoram, Dīs Stefano kungam. Lūdzu, eh, jūs varat tagad uh, maksimāli izteikties uz divām minūtēm ilgāk. Microphone. Okay. Così? Dico grazie dell'attenzione, degli interventi. Paldies. Vēlos pateikties par uzmanību. Paldies par visiem komentāriem, ierosinājumiem, kas izskanēja. Vēlos jums teikt arī paldies par to, ka esat gatavi no jauna pievērsties šai lietai nākotnē ar svaigu aci. Tā kā esmu tehniskais eksperts, tad tieši tāda ir arī mana loma. Var sniegt jums tikai un vienīgi šo tehnisko un juridisko analīzi. Es vienkārši konstatēju, ka divas dienas pēc incidenta Indijas varas iestādēm jau bija skaidrs zināms, ka šie jūrnieki bija bez vainas, jo arī lodes, kas tika izņemtas no odas, nevarēja, nenāca no viņu eh, šaujamieročiem, tās bija pārāk lielas viņu šautenēm. šie dokumenti bija pieejami. Un, jāsaka, advokāti šos dokumentus nesaņēma. Itālijas pārstāvji arī pieprasīja šos dokumentus caur, eh, caur oficiālu procedūru, un šis lūgums tika noraidīts. Nu, informācija tika, informācijai pieeja tika liekta. Nu, protams, tā ir, nav tāda viegli pieejama informācija, tā ir tehniski detalizēta. Bet, nu, jāsaka, tikko tajā, tajā iedzinamies un to pastudējam, tā lieta kļūst pilnīgi skaidra. Tāpēc es vēlētos jums, kā deputātiem šeit parlamentā, lūgt pieprasīt šo, šos dokumentus. Jo es jau negribu, lai jūs tagad man ticat uz vārdu, tikai tāpēc, ka es kaut ko tādu sakātu, bet tad, kad jums rokās būs šie dokumenti, kas iesniegti, uh, attiecīgajai tiesas iestādē Indijā, tad visa šīs, uh, Hamburgas tiesā, tad visi šie dokumenti, nu, bija puspilnīgi skaidri. Turklāt tie ir jāpublisko. Te nav nekaut kādas konfidenciālas prasības. Tāpēc šai komitejai vajadzētu iegūt dokumentu kopiju, tā, lai varētu tālāk šos dokumentus publiskot. Sazinoties ar Indijas varas iestādēm varētu notikt diskusijas par to, kas notika, kāpēc šādā veidā tika likti priekšā visi šie nezinu kādi iedomātie notikumi, un četrus gadus tas viss ir vilcies. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tagad ļaujiet man sniegt kopsavilkumu. Tātad mūsu rīcībā ir Lukas. Runājam par diviem eiropiešiem, Eiropas pilsoņiem, kas ir notverti, tiek turēti trešā valstī. Nu, šķiet, ka viņi ir jauni, es gan nezinu, man nav informācijas par to. Viņiem droši vien ir ģimenes, iespējams, bērni, viņi ir eiropieši. Un mūsu uzdevums ir aizsargāt viņu labklājību gan tagad, gan nākotnē. Mēs zinām, ka turpinās arbitrāžas procedūra Hamburgas tiesā. Tajā mēs iejaukties nevaram, bet ir lieta, ko varam darīt varam vēl vienreiz pievērties šai rezolūcijai. Es pat arī to darīju, bet mēs varam pievērsties pie viena no, viens no delegācijām šai iestādē, respektīvi Eiropas Savienības Indijas delegācijas um, pārstāvjiem un sniegt viņiem pilnu informāciju par šo lietu. Turklāt mēs varam arī vērsties pie Indijas varas iestādēm Indijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā pie vēstnieka tātad Briselē, nosūtot viņam vēstuli, lūdzot pātrināt darbību. Tāds ir mans ierosinājums kolēģiem. Mēs zinām, ka arbitrāžas process šobrīd norisinās paralēli mūsu veiktajam. Uh, bet mēs vienkārši varam mēģināt liet gaismu vēl par šo faktu, ka lūk, divi Eiropas pilsoņi joprojām tiek turēti aizturējumā Indijā. Un viņi ir pelnījuši mūsu pilnu uzmanību. Nedzirdēju arī nekādus citus konkrētus priekšlikumus no kolēģiem, tāpēc lūk šādā veidā radoši nācu klajā ar šiem um, risinājumiem. Redzu, ka kolēģi mani atbalsta nu tad tā arī darbu pie šīs lietas noslēgsim. Un godātais Di Stefano kungs, es ceru, ka jūsu ceļojums uz Briselu nebūs bijis velti. Es ceru, ka jūs sajūtat mūsu atbalstu un saprotat, ka mēs pievērsīsimies jūsu lietai. Un patiešām cerēsim uz to labāko iznākumu šiem abiem Eiropas pilsoņiem, mūsu līdzpilsoņiem. Nododiet viņiem mums visus tā labākā vēlējumu viņu ģimenēm un draugiem, ja jums ir kāda kontakta ar viņiem. Liels paldies! Tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir lūgumras 0273 un 1177. Arī abi ir no Itālijas valsts piedarīgajiem un došu vārdu pirmām kārtam vienam no lūgumrakstu iesniedzējiem - Čekomo Džeģusa. Viņš ir šeit klāt. Lūdzu, jums vārds. Eh, ringrazio tutti i presenti per l'opportunità che mi è Lielas paldies! Gribu teikt visiem paldies par to, ka devāt man iespēju. Es šeit pārstāvu pilsoņus, kas man ir izklāstījuši ļoti, par ļoti nopietnām problēmām atkrituma apsaikošanas eh, sistēmā Lācijo reģionā. Un, jāsaka, tur tiek pārkāpta kopienas tiesība akti. Turklāt uzstājos arī Marijas Gracijas Kanutī vārdā, kas eh, aizsāka šo mm, lūgumrakstu procedūru, bet, diemžēl, eh, nav vairs ar mums. Atkritumu izgāstuve Eh, Malagrotā tika slēgta 2013. gadā, bet nav notikoši plāni šīs izgāstavas slēgšanai, kas kā tam jābūt pēc eh, šāda gadījuma. Ir bijusi tāpat laikā smagas lietus gāzes, ūdenī šie atkritumi izdala kaitējums, piesārņojumu, tas tiešām mērā tālāk ir piesārņojis Tības upi un arī, protams, tālāk jūru. 2014. gada janvārī vēl viena atkritumu izgāstuve uh, vēl viens tāds um, kārtējais plūdu gadījums notika un atkal bija piesārņojuma noplūde. Tur bija dažāda veida kaitīgas vielas, tostarp naftas produkti. un jāsaka, nekas netika darīts no varas iestāžu puses. Lieta tālāk nodota mm, valsts padomēji un e, Turīnas e, Tehniskā universitāte veica analīzi attiecībā uz piesārņojumu, kas nāk no šīm izgāstos vietām un analizē tehnisko situāciju. E, proku, valsts prokuratūra Romā arī izmeklē iespējamo vidas katastrofas lietu bet tāpat laikā šī izgāstuve joprojām nav attiecīgi aizzīmogota. Nu, noplūda, pasārņojuma noplūda joprojām notiek, un tas, protams, ietekmē sabiedrības veselību visapkārt. Pilsoņi jau ir dārgu cenu samaksājuši, maksājot, piemēram, nodokļus par uh, par eh, atkritumiem, tātad tas ir saistīts ar, eh, protams, nepieciešamību šis izgāstos aizzīmogot, bet varas iestādes šeit par to ir aizmirsušas. Turklāt pārvaldnieks eh, saka, ka lūk, ir tāda veida teritorijas vēl šai izgāstuvē, kas vēl nav izmantotas, kuras varētu piepildīt ar organiskiem atkritumiem. Un tas ir viņa aizbildinājums, viņi it kā grib vienkārši to noklāt, bet nesakopt. Katru reizi uh, kad līst atkal tiek piesārņojums nopludināts, un tas pēc tam ļoti labi redzams un konstatējams visveidu ūdens ceļos. Pilsoņi maksāja atkritumu nodokli, un tas bija neproporcionāls salīdzinājumā ar to, ka nekas darīts nav, ne, nekas nav noticis. Šāds nolēmums ir saņemts no padomas. Arī vidas komiteja attiecīgās struktūrās ir to apstiprinājusi atkrituma nodoklis, tas vienkārši ir pilnīgi nepareiz aprēķināts un noteikts. Tas ir ļoti dārgs pilsoņiem, un tas ir eh, krietni lielāks nekā summa, kas parasti tiktu prasīta par atkrituma apstrādi līdzīgos gadījumos. Atbildība tiek novēlta te uz vienu, te uz otru praciem, tā kā tāda futbola bumba, un eh, beigu beigās atbildība tālāk tiek nolikta uz privātā sektora pleciem. Itālijā pārbaudas netiek veikts atbilstīgi, jo priekš tā pietrūkst līdzekļu, bet privātiem uzņēmumiem tiek ļauts pārvaldīt šādas e, iekārtas, un viņi pēc tam nesakopja attiecīgās vietas un teritorijas. Viena no problēmām, ar ko sastopamies, protams, ir finansiālās garantijas. Šādas garantijas uzņēmumiem tiek izteiktas. bet vajadzētu šai gadījumā paredzēt arī to, ka nu, tādā gadījumā, tajā brīdī, kad ir vajadzīgi sakopšanas darbi, nav jātērē valsts līdzekļi. Uzņēmumiem, šiem privātiem pašiem uzņēmumiem ir jāmaksā par eh, tā piesārņojuma sakopšanu, ko viņi ir izraisījuši. Un tas eh, šāda veida tiesību normas arī pastāv attiecīgos tiesību aktos bet tās netiek ievērotas. Mēs šobrīd cenšamies gūt piekļuvi dokumentiem par, piemēram, šo izgāstu malagrotā. Tas nav vienkārši tiek netiek uzskatīti par dokumentiem, kas saistīti ar vidas aizsardzību. Un veiktā analīze taču nav konfidenciāla informācija attiecīgajiem operatoram ir vajadzīgi, analīze tiek veikta tāpēc, lai konstatētu, kāda veida sakopšanas pasākumi ir vajadzīgi. Netiek ievērot arī attiecīgā konvencija. Mēs tāpēc aicinām, lai Eiropa pārliecinās, ka šī sistēma no, darbojas pārskatāmā veidā un tiek nodrošināta piekļuva dokumentiem. Vēl viena joma, par ko mums ir bažas ir tas, ka ir izteikti arī pieņemt arī tiesas lēmumi, nu, piemēram, gadījumos, kad šāda veida izgāstos tiek pārvaldītas neatbilstīgi, joprojām eh, tiek, tika pieņemts lēmums izmantot uh, at, konkrētas gāzes iekārtas šai malagrotas izgatavē. Tas nekad nav atbilstīgi darbojies. Un te taču ir vēl nākamā regula, kas tiek pārkāpta, tīpaši tad, ja tiek runāts par riskam pakļautām teritorijām. Bet pārskatāmības nav bijis, pilsoņi ir aicinājuši pēc taisnīguma, bet nav varējuši lēmumu procesā, lēmumu pieņemšanas procesā piedalīties. Es esmu nodrošinājis, dok, iesniedz jums dokuments arī par citiem lūgumrakstiem. Attiecībā uz Lācijo reģionu, lūk, te runāja par Monti del Ortačio atkritumu izgāstuvu, attiecībā uz kur šobrīd risinās tiesas process. Bet arī šajā gadījumā redzam, situācija ir diezgan līdzīga, tā iedars kopējā, tāpat arī cita veida lietas e, Lācijo reģionā. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es paldies, saka priekšādētājs, tā, priekšādētājiem tālāk. Vārds komisijai. Tālākai lietas precizēšanai, ja nu tas ir iespējams, lūdzu. Grazie, signor Presidente, par... Eh, Lielas paldies priekšādātāji, ka dodat man vārdu. Un ļaujiet man izklāstīt, kāda ir komisijas nostāja attiecībā uz atkritumu pārvaldības sistēmu, ja plānu Lācijo reģionā. Uh, 2014. gada 15. oktobrī kopienas tiesa pieņēma lēmumu, un kopš tā laika Eiropas komisija uzmanīgi sako līdzi situācijai. Notika sanāksme ar Itālijas varas iestādēm 20, 20, 2015. gada martā, tas arī parlamenta paziņojumā ir pateikts, un kopš šī brīža Itālijas varas iestādes ir sūtījušas regulāru svaigāko informāciju eh, par pārskatīšanas procedūru attiecībā uz izgāstuvēm Lacijo lai pārliecinātos, ka tikai pārstrādāti atkritumi tiek šais izgāstuvēs izvietoti un tādējā veidā tiek ierobežot ietekmi uz sabiedrības veselību. Itālijas varas iestādes turklāt ir arī apņēmušās mm, iesniegt ziņojumus par, operā, par darbību, kas notiek šajās izgāstuvi teritorijās. Un pēdējais ziņojums tika saņemts 2016. gada februārī. Šobrīd komisija izvērtē uh, Eh, šos ziņojumus. Un uz tiem pamatojoties, mēs arī lemsim par tālāko rīcību. Vēlamies pārliecināties, lai kopientiesas nolēmums tiktu atbilstīgi īstenots. Paldies! Tikko saņēmu informāciju, ka pie mums, un tāpēc es arī atzinīgi tas veicu, Remo Tavernārī no Itālijas pārstāvniecības, vai jūs vēlaties izteikties? Jā, paldies. Vēlos gan jums sniegt tādu īsu informācijas vai jaunākās informācijas izklāstu. Pirmām kārtām paldies pētī komitejai par to, ka jūs man uzaicinājāt un vēlos paust atbalstu tam, ko nu pat teica kolēģis no Eiropas komisijas. Itālijas varas iestādes 2015. gada marta sanāksmē nāca klajā ar konkrētām saistībām tas notika pastāvīgajā pārstāvniecībā. Mēs esam atbildīgi par to, lai pārliecinātos, ka atbilstīgās varas iestādes ziņojums iesūta. Un varbūt varu jums sniegt arī tādu jaunāku informāciju, nu tā teikt, avansā, eh, kas noticis pēc šī gada februāra. Nākamais ziņojums tiks sagatavots turpmākajās pāris nedēļās vai pat dienās. Situācija februārī bija tāda, ka autorizācijas procedūra attiecībā uz izgāstuvi izmantošanu ir gandrīz pilnībā izstrādāta. 2015. gada septembrī Lācijā bija jau bija veikts oficiāls eh, autorizāciju izvērtējums attiecībā uz izgāstuvēm. Tajā brīdī varas iestādes bija pārliecinājušās, ka nepārstrādāt atkritumu šais izgāstuvēs izvietot netiek. Nu un tagad nepieciešams skatīties uz ehm, šo konkrēto autorizāciju. Šajā reģijā esam piedzīvojuši, ka uh, Eh, tiek, nu, ir ievērotas visu veidu oficiālās prasības attiecībā uz šīm izgāstuvēm. Par nolēmumu otru punktu runājot. Tur tiek noteiktas, noteikts pienākums Itālijas varas iestādēm nodrošināt pildu atbilstību nolēmumam 2012. gada oktobrī izveidojot tīklu pilsētvides atkritumu pārvaldīšanai Lācijā. Ziņojums, ko iesūtīsim nākamnedēļ, parādīs, ka no februāra lī, rīkojamies eh, rī, līdzīgi. Nešķirotie atkritumi no, ir pieņa, pie, pieņēmušies eh, apjomos, to apjomi ir ļoti lieli. 2016. gada februārī Lācijā iesūtīja informāciju, ka pastāv mehāniski bioloģiska apstrādes iekārta, pār, pārstrādes iekārta, tas nozīmē, ka autorizācija varēja piešķirt tālākai e, izgāstuves vietas izmantošanai. Tāpat arī būs līdzīga veida pārstrādes iespā, iestāde Glidonijā. Mēs turpinām diskusijas ar Eiropas komisiju šobrīd, lai izvērtētu to, kā nākotnē veikt inspekcijas šajos atkritumu pārstrādes, atkritumu poligonos. Un tā piedāva, kā nodrošināt pievienoto vērtību un parādīt, ka nodrošinām atbilstību 2014. gada oktobra nolēmumam. Paldies! Paldies, saka priekšādātāja! Nu, tagad diskusijas, viedokļu apmaiņa. Pirmais, kas vēlas izteikties, ir Kosolīno kungs. lūdzu vārdu, tikai tāpēc, lai sniegtu jums vēl mazliet informācijas. Šis lūgumraksts pašos pamatos ir saistīts ar stabilitātes uh, ties, likumu, kas, tiek, kas ir, mums ir pastāv Itālijā. Tāpēc arī šī, šī gāzes iekārta tika atkal izmantota mala grotā. Šobrīd piedzīvojam situāciju, ka lūk ir lūgumraksts, varas iestādes tad nāk klajā ar vairāk informācijas. Mm, avīzē šorīt pat parādījās, piemēram, informācija, ka valdība pētot iespēju atkal darbināt šo gāzes iekārtu un lūguma rakstu iesniedzēja nostāja. Līdz ar to vajadzētu atrisināt, jo tagad tas vairs nevar notikt saskaņā ar uh, tiesību aktiem reģionam. Ir, reģionā ir veiktas inspekcijas un redzam, ka viena šīs problēmas um, šķautne ir atrisināt. To izdarīšu vietējās varas iestādes. Pīter? Jā, vai... Eh, Jā. Nu, Vai man ar gēdes citātu te sākt vai kā citādāk? Nu, ekonomikas spēkam man jau pietrūks ticības, un mēs tik daudz sākam runāt. Nu, izskatās, ka tur viss būtu kārtībā, bet mēs jau esam bieži vien dzirdējuši arī attiecībā uz citiem lūgumrakstiem, ka nākamās nedēļas pēc lūgumraksta iz, e, izskatīšanas, nu, nekas nav noticis tā, kā tika paziņots. Un, Nu jā, ja viss notiks tā, kā tiek teikts, nu tad viss būs izcili. Uh, Bet eh, priekšstādātais kundze, ja mēs varētu paturēt šo lūgumrakstu atvērtu, lai saņemtu vēl papildus informāciju no lūgumrakstu iesniedzēja, vai arī mums ir jāsaka, ka mēs slēdzam šo lūgumrakstu, un ja, piemēram, situācija neuzlabosies, nu tad mēs eh, teiksim, viņš vēl vienu lūgumrakstu eh, sagatavo. Nu jā, mēs te visi sēdējām kopā, citreiz mēs par kaut ko priecājamies, vai cik labi, nu kaut kas ir noticis, bet beigās tas nepiepildās un bieži vien arī nu, nāks piedzīvot sarūktinājumu. Varbūt, ka kolēģis varētu arī palīdzēt, nu, e, autoram, nu, nu, nezinu, vai te patiešām viss tiks atrisināts, e, ja tas tiks atrisināts, jā, mēs varam slēgt, bet vai tas tā patiešām būs? No one else has also... Neviens cits nevēlas izteikties šobrīd. Nu, redzu, ka tāda interesanta saruna par saturisko pusi starp eh, tautas partiju un sociālistiem demokrātiem, bet gribu vēl dot vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem, gala vārdam, bet nu ne vairāk kā divas minūtes, lūdzu. Nu, diemžēl, drīzumā Itālijā gaidāms vēlēšanas. Il Messaggero avīzē, kā jūs runājat, šorīt parādījās tāda informācija, bet uh, jāsaka, nākamajā, ne jau nākamajā dienā varbūt tas vairs nebūs spēkā. Šī gada marta beigās, tātad pirms pāris dienām, situācija Lācijā un Romā mainījās strauji. Pirms tam Lācijā tika iekļauta monopola sistēma un atkritumi tika pārstrādāti citādāk. Bet jāsaka, tagad it kā sistēma mainījās, bet reāls pārmaiņas nav redzamas. Tāpēc būtu labi, ja mēs varētu savākt vairāk informācijas un konstatēt, kas tad notiek. Tas ir kaut kas tās, ar ko mums jāsadzīvo katru dienu. Un ir ārkārtīgi sarežģīti pilsoņi, pilsoņiem saņemt informāciju par vidas dokumentiem. Katru reizi atkal kāds, kas saka kaut ko citu nekā iepriekšējā dienā. Kur tas dara? Un arī dokumenti par administratīvo procedūru ir tādi, kā rezultātā mēs nevaram nekur neiejaukties, ne kaut ko pateikt. Mēs vēlamies, lai Eiropa uzmanīgi sako līdzi notikumiem šeit. Jo tad, kad runājam par atkritumu pārvaldīšanu, tad jāsaka šeit, nu, in, spēlē int, sav, savu lomu dažādas intereses, arī administrācija te ir, kas sakāms, politiķi un tā tālāk. To piedzīvojam būtiski katru dienu. Pastāv atbildības pārklāšanās, un tāpēc ļoti svarīgi, lai Eiropa pievērš lielu uzmanību tam, kas norisinās tā lai tie varēja, lai jūs varat iejaukties tajā brīdī, ja tas būtu vajadzīgs. Lielas paldies, tagad nonākam pie secinājuma, piedāvāju šādu lietu, ka mēs vispirms atzīstam, atzīstiet, ka Itālijas eh, pārstāvniecības pārstāvs ir eh, mūsu viesi šodien bieži tas nenotiek, ir vērts to novērtēt, tātad paldies, ka piedalījāties mūsu viedokļu apmaiņā, saistībā ar šo lūgumu rakstu. Piedāvāju kolēģiem paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, taču mēs nosūtīsim vēstuli Itālijas varas iestādēm un lūgsim arī lūgumrakstu iesniedzēju pasakot tam kopā ar komisiju, kas visu laiku izvērtē jaunāko informāciju, un tad, tad jūs secināt, ka darbs eh, tiek īstenots veiksmīgi un gandrīz ir panāks mērķis. Tas īpaši attiec uz eh, Itālijas varas iestādēm, mums Itālijas pārstāvniecība, tad no, nu, atsūtiet mums vēstuli, ka viss ir kārtībā. Un tad, kad mēs saņemsim šo vēstuli no jums un no pastāvīgās pārstāvniecības, tad mēs varam uzskatīt, ka viss ir kārtībā. Bet līdz tam brīdim mēs paturēsim šo lūgumu rakstvaļā. Vai varat tam piekrist? Labi, tad lai jums droši veiksmīgs mājupceļš uz Itāliju, un esmu pārliecināta par to, ka tur saule spīd nedaudz spožāk nekā Briselē. Tad liels paldies, ka bijāt mūsu viesi, un paldies, ka sekosiet šīs lietas attīstībai nākotnē. Pārējām pie 25. darba kārtības punkta. <clears throat> Tās ir um, Matthew Chantar iesniegt, tie ir Matthew Chantar iesniegti lūgumraksti. Uh, par grūtībām nomainīt mācu autovadītāju apliecību Zīrijas autovadītāju apliecību. Un došu vārdu nevis Čantar kungam klātienē, bet gan viņam neklātienē viņš ir sagatavojis video vēstījumu, ko mēs tūlīt uzklausīsim. Godātie lūgumrakstu komitejas deputāti vēlos jums pateikties par to, ka devāt man iespēju uh, izklāstīt manas lūguma rakstu sākot ar 18.18. 18 šārsvīt 2014 un 18.19. šārsvīt 2014 lūguma rakstiem. Tie ir 25. darba kārtības punkti. Es vē, mēs augstu vērtējam to darbu, ko jūs mēģināt paveikt, lai uh, veicināt starpības starp Eiropas pilsoņiem. Pārāk bieži ir piedzīvot tādu gadījumu, kad Eiropa veltīja daudz laika, lai izstrādātu ietvaru, kur, kur pēc tam apiet vietējie tiesību akti, padarot prasiet visu to labo darbu, kur labāk labās Eiropas vārdā veids jums līdzīgs cilvēki. Mums ir direktīva 2006, 12, 12, 6, EK, 2008. gada 20. decembra direktīva, kurā ir otrais pants, kas ir paredzēts savstarpēju autovadītāju apliecības atzīšanai. Šīs direktīvas būtība <clears throat> atrodama uh, Nevien tajā faktā, ka, kad jūs ceļojat eh, ar automobili no vienas dalībvalsts otrā, jūs varat izmantot savu autovadītāju apliecību, kas izdota citā dalībvalstī. Ja būtu runa par to vien, tad jūs noteikti nebūtu mm, veltījuši tik daudz laika un centienu šīs direktīvas izstrādē, jo vairums no jums, tāpat kā es, bieži vien ceļo un, gan jau jūs zināt, ka autovadītāju apliecību ir viegli izmantot arī ārpus Eiropas. <clears throat> Ir arī citi uh, ietvari, kas paredz šādu nomaiņu iespējamu starp valstīm, kas nekādā veidā nav saistīts ar Eiropu. Bet direktīva, šī direktīva tika izveidota ar tā domu, lai autovadītāju <clears throat> apliecība vienā dalībvalstī būtu līdzvērtīga citā dalībvalstī izsniegtai autovadītāju apliecībai. Patiesībā direktīvā ir rakstīts šādi, ka jūs varat saglabāt savu autovadītāju apliecību līdz tās te derīguma termiņa beigām, un tad varat eh, pieprasīt tās atjaunošanu dalībvalstī, kurā jūs uh, dzīvojat. Uh, tās eh, termiņu beigu brīdī. Tā es arī biju paredzējis darīt, kad es pacēlos uz īriju. Mana <clears throat> maltā izsniegtā auto vadītāja apliecība bija derīga līdz 2020. gada beigām. Un, ja tā ir eh, <clears throat> atzīta, kāpēc lai man būtu tā jāpār, eh, jāpārveido. Bet mehānisko transporta līdzekļu apdrošināšanas uzņēmumu īrijā nošķir <clears throat> Uh, autovadītājs, kam ir īrija izsniegta autovadītāja apliecība un apvienotā karalistē izsniegta autovadītāja apliecība no citiem. Bet uh, <clears throat> Eiropas direktīva paredz, ka var šādi, ka autovadītāja apliecības ir uh, atzītas, uh, taču apdrošināšanas uzņēmumi var nošķirt, uh, um, ieviešot atšķirīgus uh, Mm, maksu par apdrošināšanu, tik taču attiecībā uz uh, iepriekšējiem soda punktiem, nevis uz uh, to, kurā vietā automātai apliecība izdota. Ir jāparedz, uh, ir paredzēta objektīvi riskā pamatoti kritēriji noteikumi uh, ir tādi, ka var atcelt autovadītāja tiesības vai tās atsaukt, pamatoties uz uh, sodpunktu sistēmu, taču ir paredzēts apusēji atzīt šo <clears throat> citā dalībvalstī sniegtu autovadītāja apliecību jebkāda klasifikācija, kas pamatojas uz to, kurā dalībvalstī ir izsniegta autovadītāja apliecība, nevis pamatoties uz iepriekš iegūtiem soda punktiem vai citādi autovadītāja vēsturi, ir uzskatām par diskrimināciju. Taču tieši tas arī notiek, jo īrijā ja mehānisko transporta līdzekļu apdrošināšana uzņēmumi Ja jūs eh, pa, apmeklējat viņu tīmekļu vietnes, vai arī viņiem piezvanāt, vai vienkārši atnākat pie viņiem, labprāt jums paskaidros, ka noteikumi ir atšķirīgi citās dalībvalstīs izsniegto autovadītāju apliecību turētājiem, vienkārši tāpēc, ka tā tie ir un tas izskatās vienkārši par tirgāšanos. Bet, ja jūs pasūtat sev nomaināt, uh, jūs autovadītāja apliecību pret īrijā izsniegto, tad uh, pēkšņi jūsu prēmijas samazinās. Bet nekas reāli nav citā mainījies. Jūsu autovadītāja prasmes nav mainījušās, ne prēmija, soda punktu vēsturi, ne <clears throat> jums piespriestie soda punkti, ja jums tādi ir bijuši. Vai tas nav veids, kā netieši aplikt ar nodokli <clears throat> tos eh, citu dalībās pilsoņus, kas pārsēras uz īriju, <clears throat> pārkāpjot šo direktīvu, spiežot eh, viņus eh, iegūt īrijas automātītajā apliecību? Un te es jums atgādināšu, ka te nav runa par risku. Esmu pārliecināts, ka tiesības sargājušās iestādes īrijā ļoti labi prot izsakot cilvēkus, kam ir daudzi pārkāpumi, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir īrijā vai citur izsniegta autovadītāja apliecība. Komisija ir svarīgi <clears throat> atrisināt tāds gadījums, kad vietējie tiesību akti apiet ES politiku. Vai komisijas pārstāvji būtu priecīgi, ja Malta 2010. gadā par eh, sabiedriskā transporta lietošanu no citu valstu pilsoņiem pieprasītu lielāku samaksu? Vai jūs tos uzskatītu par spēkā esošiem argumentiem, ļaušu jums spriest pašiem? <clears throat> Savukārt lieta 18.18 18 attiecas uz manu nespēju nodrošināt, ka mana īrijā manā Maltā izsniegtā autovadītāja apliecība tiek apmainīta pret īrijā izsniegtu autovadītāja apliecību atbilstošā laika periodā. Es jums atgādināšu, ka uh, oficiāli man nebija jā, jāmaina šī autovadītāja apliecība, vismaz saskaņā Eiropas Savienības tiesību aktiem. taču no manis pieprasīja uh, nomainīt uh, autovadītāja apliecība augsto apdrošināšanas prēmiju dēļ. Es uh, esmu pārliecināts, ka jums nepatiktu, ja jūs vasās trīs mēnešus nevarētu sēsties pie stūrs, tāpēc vien, ka jūs ar vienu gaidāt uz jūsu autovadītāja apliecības nomaiņu. Būtībā var uzskatīt, ka man tika aizliegts sēsties pie uh, automobīļu stūras. Es biju paredzējis uh, to mēnešu laikā mm, ceļot un uh, īrēt automobīļus, taču uh, tā kā man vēl ar vienu nebija autovadītāja apliecības, tad uh, man bija milzīgas izmaksas. Īrijas transporta departaments uh, izrādīja savu kompetenci trūkumu, taču komisija būtu jārūpējas par to, lai labāk tiek ievērots ietvars un lai pilsoņiem nebūtu jāpiedzīvo līdzīgi gadījumi, kā, kā man paldies par jūsu nopietno darbu un atbalstu. Priekšstādātāji, paldies! Man radās eh, jautājums, vai šī uzstāšanās ilgi turpināsies, taču paldies lūgam, lūgam rakstiesniedzējiem par ļoti <clears throat> visaptvarošu savu ieskatu paskaidrojumu. Došu vārdu komisijas pārstāvim Lukaču kungam un Līsi kungam. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms uzrunāšu, vispirms runāšu par 18.18 18 lūgumu rakstu un tad kolēģis runās par apdrošināšanas polisiem. Runājot par autovadīju apliecībām, tad jā, mēs apstiprinām to, ka direktīvā paredzēts, ka visas, eh, jebkurā dalībvalstī izsniegtās autovadītāja apliecības, eh, to derīguma termiņu ietvaros ir derīgas arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Un ir jānodrošina, ka autovadai brīvi var pārvietoties Eiropas Savienības ietvaros. Protams, ir tādi gadījumi, kad uh, um, autovadītāja apliecības ir jāmaina un ir noteikts, ka tas ir dalībās pārziņā, kādi ir noteikumi šo apmaiņu nodrošināšanai. Taču komisija pastāvīgi strādā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka uh, paraugu prakses mm, tiek īstenotas un arī tiek aicināts dalībās veicināt efektīvas procedūras. Tas arī ir darīts pateicoties komitejas darbam. Tika rekomendētas, rekomendētas e, tādas prakses dalību valstīs, lai netiktu spiesti autovadītāji mainīt savus apliecības. Pēdējā šāda sanāksme, kas veltīta šim tematam, notika 27. janvāri. Eiropas komisija arī uh, darbojas uh, Eiropas Savienības autovadītāju tīklā. Tas paredzēts ir informācijas apmaiņai Komisija, protams, turpinās strādāt tālāk ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības vadītāja apliecība noteikuma efektīvi tiek uh, īstenot pašreiz spēkā esošā ietvara kontekstā. Nākošais komisijas pārstāvs. Es runāšu par transporta līdzekļu apdrošināšanu. Es papildināšu Čandra kungu sacīto. Apdrošinātāji paši var noteikt prēmijas, netiek regulētas cenas Eiropas Savienībā, tās pat netiek regulētas dalībvalsts līmenī. Kā tas tiek darīts, tiek izvērtēts policis polices turētāja risks, iepriekšējie soda punkti un tam līdzīgi. Un tad uh, apdrošināšanas firmas pašas var uh, izvēlēties kritērijus, vai par riska kritēriju var uzskatīt uh, to, kurā dalībvalstī izsniegta vadītāja apliecība. Nu, tas tā ir cita lieta. Šajā lūguma raksta sakarā ir skaidrs, ka Maltā izsniegtā vadītāja apliecība netika pakļauta īrijas vadītāja apliecību soda punktiem. Būtībā, ja jūs netiekat pakļauti šai sistēmai, tad skaidrs, ka tas var ietekmēt jūsu uh, braukšanas uh, praksi, jo tad, ja netiek skatīt jūsu punkti, tad jūs nebaidāties iegūt jaunus. Tāds ir ieskats šajā gadījumā. Paldies, turpina priekšsēdē. Un Itālijas komiteja devusies prom. Tagad ir tāds kā, tāda kā maltas gaisotne šeit, kas lām. Tad vispirms došu vārdu Robertai. Paldies, Cecilija. Iesākumā vēlos sacīt, ka esmu izskatījis šo lūgumu rakstu un visus lūgumu rakstus, kurus iesniedza Čantar kungs. Pamatoties uz to, ko nu pat dzirdējām no komisijas pārstāvjiem un uz to, ko komisija atbildēja savā rakstiskajā atbildē, paskatījos eh, atsauc uz Eiropas Savienības vadītāju tīklu, kur paredzēts veicināt uh, autovadītāju aptiecību apmaiņu. Malta un īrija ir arī šai tīklā saistīts, taču mēs redzam, ka šajā gadījumā e, te bija grūtības, jo Čantra kungam bija jāgaida 12 e, nedēļas, viņš nevarēja te laikā sēsties pie stūres, un mēs e, visi varam atzīt, ka varēja darīt ko labāk. Komisija ir secinājusi, ka nav pamata tālākai rīcībai, un tam nevar piekrist jo es uzskatu, ka e, ir jāapmainās ar labāko praksi dalībvalstu vidū, to var sīkāk papētīt. Tas pats attiec arī uz šī tīkla labāku darbību, ko nu pat minēju, jo gal galā ir iemesls, kāpēc Eiropas pilsoņi iesniedz lūgumrakstus Eiropas parlamentā. Un ne, nevaram teikt, ka tāpēc vien, ka te nav bijis Eiropas Savienības kompetence kādā jautājumā, neko nevar teikt. Piemēram, iekšējās tirzniecības tirgū arī uh, daudz laika esam veltījuši šādu lietas izskatīšanai, izdarbojušai komitejā. Tāpēc aicinu priekšstādātāju šo lūgumrakstu paturēt uh, kā skatāmu. Uh, Un cerams, ka turpmāk vēl varēsim apspriest šo jautājumu, kurš, kā esmu pārliecināta, ir bijis eh, izraisījis grūtības ne tikai Čantar kungam, bet arī citiem pilsoņiem Eiropā. Paldies priekšsēdētāji. Es skatīšu savus lūgumrakstus kopā, tāpat kā komisija. Jo, kad ja jūs skatāt kopā, tad jūs redzat, ka tie ir nedaudz pretrunīgi jo Kaut arī tiek atzīts, ka vadītāju apliecību <clears throat> sastarpēja atzīšana darbojas, it kā bez kādas problēmas. Tas fakts, ka apdrošināšanas firmas pieprasa daudz plašāku prēmiju no citā dalībvalstī izdotu vad, vadītāju apliecību turētājiem, un šeit nav izvēles viņiem, tad tā uzskatām par diskrimināciju. jo tad, ja jūs vēlaties, lai jums būtu tāda pat prēmija kā visiem citiem, tad e, jums nav izvēles, kā tikai mainīt savu autovadītāju apliecību zīrijā izsniegtu un turklāt jāgaida trīs mēneši. Problēma manā skatījumā šeit ir tā, ka nav izvēles. Kaut arī es saprotu e, komerciālo argumentāciju, es arī esmu no uzņēmēju vidus. Es saprotu, ka apdrošināšanas uzņēmumiem ir prerogatīva nosakot prēmijas. Tomēr es uzskatu, ka neapšaubām citas dalībvalsts, Maltas, pilsoņš šajā gadījumā ir ticis diskriminēts. Un es domāju, mums jāpatur šis lūgumraksts atvērts. Ne tikai Šantar kunga interesēs, viņš ir sazinājies ar Minmiru jau daudz eh, mēnešu gaitā. Uh, un es esmu priecīgi, ka šis lūguma raksts ir mūs sasniegts, bet es zinu, ka ir citi pilsoņi, kas nonākuši šādā situācijā, bet nav uzņēmušies tādu institīvu kā Čantarkungs, jo Eiropas Savienības pilsoņi tiek diskriminēti, un tāpēc pastāv šī lūguma raksta komiteja, lai mēs uzklausīšos pilsoņus un risinātu šos diskriminācijas gadījumus. Tātad rekomendēju paturēt šo lūguma rakstu arvien kā skatāmu. Jā, nu labi, saka priekšsēdē, tā tad es saglabājam šo lūgumu rakstu, kā skatām. Ā, jūs vēlaties vēl izteikties, lūdzu? Nu es domāju, kolēģi visu ļoti labi apkopoja, bet es gribētu teikt, jā, nu, lūgumu rakstu paturēsim atvērtu, bet mums vajadzētu vēl papildus informāciju, kādēļ un kādā veidā uh, šīs apdrošināšanas biedrības prasa augstākas prēmijas. Tā tad varētu teikt, jā, jā, tā varētu būt jūsu cilvēciska apdrošināšana, bet nu, tas tad būtu diskriminējoši, bet teikt, ka tādēļ, ka šis cilvēks nav īrs pēc tautības, nu tad viņam jāmaksā augstāks prēmijas, tas nav normāli. Nu, ja kaut kas notiek, ir jāstāsta, nu, bet man šķiet, ka te pat nav runa par riska apdrošināšanu, bet mums vajag vēl papildus uh, informāciju. Uh, Un tā tad paši cilvēki arī var izvēlēties, kur apdrošināties un Un tāpēc, ka šis cilvēks pats nu, nav dzimis īrijā, nu viņi nedrīkst diskriminēt. Nu, varbūt tur ir citas kaut kādas sistēmas. Citu sistēmu neesmu redzējis, varbūt jūs varat man to paskaidrot, un ja tiek runāts par punktiem, tas arī īsti neatbilst patiesībai. Tātad, piemēram, ja es kaut kur dodos, un, nu, esmu pats uh, Vācijā. Uh, Nu, tas nenozīmē, ka es eh, pārvietoties ar automašīnu Vācijā, nu, nevaru dabūt soda punktus, ja es pārvietojos ārpus Vācijas. Un, ja te runā, ka viņi pēc saskaņā punktu sistēmu īrijā nevar sodīt, nu, tās ir pilnīgs muļķības. Thank you very much. Well... Paldies. Ah. Jā, liels paldies. Tā tiešām ir. Te ir runa par Maltas pilsonu, kurš dzīvo īrijā, un viņš maksā. Uh, par eh, mehāniskā transporta līdzekļu apdrošināšanas prēmiju 44% vairāk nekā, nekā īrijas autopateiktāju apliecības turētāji. Tātad rīkosimies tā, kā kolēģi ierosināja, paturēt šo lūgumu rakstu vēl atvērtu un nosūtīsim vēstuli īrijas pastāvīgam pārstāvi un lūksim viņu sniegt vairāk informācijas par šo jautājumu. Protams, ir brīvais tirgus un uh, apdrošināšanas firmas pašas var noteikt cenas un tomēr šeit, šeit ir novērojama citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņu diskriminēšana un tas ir šķērslis brīvajam brī, brīvās pārvietošanās iespēja visai šai koncepcijai. Un pēc tam, kad būsim saņemši atbild no īrijas varas iestādēm, tad varam nosūtīt informāciju lūgumrakstu iesniedzējiem, tad slēgt šo lūgumrakstu. Jo pamatoties uz komisijas sacīto, komisijas skatījumā nav pamata rīkoties tālāk, bet mūsu izpratnē ir pamats rīkoties tālāk, un tā es ierosinu rīkoties. Vai tas ir pieņemams? Labi. Tad tagad 26. darba kārtības punkts Čantar kungs ne tikai vada automobīlu, bet dažkārt viņš arī izmanto līdzsabiedrību pakalpojums, dažkārt ņemot līdzi savu sunīti. Lūgumrakstu iesniedzējs atkal ir ar mums e, video Ceru, ka šis klips būs īsāks, tad uzklausīsim viņu. Godātie pētī komitejas locekļi, es gribētu jūs iepazīstināt ar lūgumrakstu 2032 šķērsvītra 2014. Tas attiecas uz uh, dzīvnieku pārvadāšanu salonā uh, īrijā ar Lufthansa lid uh, sabiedrību. Jāsaka, ka man to aizliedza darīt, bet jāsaka, ka īstenībā tas pārkāp vienu no galvenajiem Eiropas Savienības pamatprincipiem pamatprincipiem, proti eh, runājot par pārvietošanās brīvību. Es nu, nedaudz paskaidrošu, kādā situācijā esmu nokļūst, lai jūs labāk saprastu to problēmu. Uh, Man ir mazs sunītis, nu, tāds miniatūrs sunītis, kas droši drīkstētu ceļot uh, lidmašīnas salonā Eiropas Savienības teritorijā. Bet, nu, īrijā tas nav iespējams. Mēs pārcēlāmies pirms trim gadiem uz īriju, un tā kā mums uh, bija nepieciešama mašīna, mēs no Maltas uz īriju devāmies ar mašīnu. Nu, jā, mūsu sunenītei patīk uh, braukt ar mašīnu, tādēļ viņi izbaudīja šo ceļojumu. Mēs tā tad bieži vien esam arī pa Maltu ceļojumu ceļojuši ar mašīnu, un jāsaka, ka mēs nekādu nevarējām atrast veidu, kā nokļūt Maltā ar mūsu sunīti un pēc tam doties uz īriju. Jo, piemēram, ja jūs no īrijas dodaties uz citu valsti, jūs varat vest savu dzīvnieciņu salonā lidmašīnas, bet atpakaļ ierasties vairs nevarat. Nu, tas patiešām man šķiet ļoti muļķīgi. Es arī piezvanīju Lufthansai, un man viņi teica, ka īrija uzskata par daļu no apvienotās karalistes. Es arī sazinājos ar īrijas lauksaimniecības ministriju, Un Volšas kundze 13. augustā, eh, pirms diviem gadiem man atbildēja, viņa teica, ir nepieciešams, tātad eh, nepieciešams informēt reģistrētas aviolīnijas par to, eh, ka dzīvnieki, mājdzīvnieki ierodas mūsu teritorijā. Un tas attiec tātad arī uz šo situāciju, kad dzīvnieks tika pārvadāts kabīnē. Un šogad Janvārī man sieva laid pasaulē mūsu pirmo bērniņu, un mēs eh, vēlēmē, vēlēmies pavadīt um, kādu laiku mūsu dzimtenē. Mēs devāmies, tātad mēs gribējām doties uz Maltu uz diviem mēnešiem. 23. martā es ar Lufthansa caur Frankfurti lidu, un pēc tam tālāk no Frankfurts ar Malta lidoju uz uh, Maltu. Un um, Kucīt arī atradās lidmašīnas salonā kopā ar mani abos šajos lidojumos. Pēc tam mūs uh, arī sagādīja pārstāvs no lauksaimniecības ministrijas Maltas lidostā, un pēc tam, kad pārbaudīja, ka sunītim ir visas nepieciešamās vakcīnas, mēs tikām ielaist iekšā atpakaļ Maltā. Mēs plānojam doties atpakaļ uz Dublinu jūlijā, bet, nu, jāsaka, ceļojums nesolās būt vienkārši, jo uh, Lufthansa mums neļauj norezervēt biļeti sunītim, lai dotos no Frankfurts uz Dublinu. Nu, ko tad mēs varētu darīt? Varētu ar Air Maltu aizlidot uz Parīzi kopā ar sunīti, tad noirēt mašīnu un tad braukt uz Francijas dienvidiem, Roskovu, no apmēram 6 stundas tas varētu prasīt, un pēc tam paņemt uh, prāmi uz Korku vai Roslāri, un vēl, nu, tas prasīt kāds 14 stundas, un tad domāt, kā tālāk tikt uz Dublinu. Uh, Es ceru, ka jūs saprotat, ar kādām problēmām mēs sastopamies. Mums ir šī cu sugas sunītis, un tam ir ļoti plakans purniņš, un līdz ar to ņemot vērā Uh, iespējamu pārvietošanu kravas nodalimā lidmašīnā, tas varētu slimniekiem radīt grūtības, viņiem būtu grūti elpot. Un, jāsaka, ceļošana bagāžu nodalimā līdz tātad nav iespējama kā alternatīva. Un, ja Eiropas komisija patiešām domā, ka dzīvnieku tiesības un labturība ir svarīgs jautājums, tad tas patiešām ir jādara. Kaut kas ir jādara lietas labā un, un jāpieņem skaidrāk noteikumi. Jāsaka, ka mēs esam ģimene un arī mēs uzskatām savu mājdzīvnieku par ģimenes locekli un šajā gadījumā mūsu pārvietošanās brīvība tiek nopietni kavēta. Es gribētu teikt, ka mēs pārvadājam savu mājdzīvnieku no vienas dalību valstu uz citu un Lufthanzai vajadzētu atļaut uh, ievest mājdzīvniekus lidmašīnas salonā arī īrijā. Un jāsaka, ka komisija vienmēr e, pieņem arī tādas e, komerclēmumus, kas ietekmē e, tirdzniecību, ekonomiku, kā piemēram runājot par viesabonēšanu. Un, protams, kā arī lobby izdara savu spiedienu, bet e, komisijai izdevās tomēr panākt to, ka tika samazināts viesabonēšanas cenas. Es domāju, ka e, varētu arī tādā pašā veidā garantēt to, lai māja dzīvnieki varētu pārvietoties brīvi pa visām Eiropas Savienības dalību valstīm, lidmašīnas salonā tā skaitā. Paldies, tas, jā, nu, tas bija tāds diezgan uzjautrinošs uh, video. Sāka priekšsēdētāji, došu tagad vārdu jums, lai jūs varētu mums, uh, nu, varbūt komentēt. Merci, madame, madame la présidente. Uh... Priekšsēdētāji, paldies. Mēs vēlamies pievērst šim jautājumam pa posmiem. Tātad transports. Un pēc tam došu vārdu kolēģim Elenai Klēnē, kas savukārt runās par dzīvnieku veselības jautājumu, kas arī šeit tiek minēts un kas ir iesaistīts ar šo lūgumbrakstu. Tātad savā atbildē pirmām kārtām, ko nosūtīja arī Čantars kungam, es teicu, ka šobrīd nav tādu tiesību aktu Eiropas līmenī par uh, gaisa pārvadājumiem attiecībā uz dzīvnieku transportu, lolojiem dzīvniekiem um, salonā un bagāžu glabātuvē. Šai saistībā ir divi, tāpat laikā ir divi tiesība akti, kas uh, tiek izmantot līdzīga situācija regulēšanai. No vienas puses uh, ir līkums attiecībā uz kaitējumiem, kas nodarīts dzīvnieku transportēšanas rezultātā. Tas ir tā ir Monreālcijas kon konvencija, kas ir transponēta uh, 2007, tik transponēta 2007. gadā mm, tiesība aktos ES, un otrs puses ir tiesība akts, kas um, saistīts ar um, cilvēkiem, kam ir pārvietošanās grūtības, un tāpēc viņiem ir vajadzīgi dzīvnieki, kas palīdz viņiem pārviet, pārvietoties. Un šķiet, ka šajā gadījumā, protams, veterinārās un sanitārās uh, normas attiecīgās dalībvalstīs jārespektē. Nu, lūk, tāda situācija, kā mēs jau norādījām lūgumrakstu iesniedzējiem, mēs domājam, ka gaisa transporta jomā šobrīd tiesību akta e, jomā ir virkni jautājumu, ko būtu ļoti grūti atrisināt, ja mēs ķertos klāt kaut kādu veidu regulējumam. Un tāpēc mēs uzskatām, ka pašreizējā gadījumā Šajā gadījumā mums, mums nav ne kompetences pār saturisko, nedz arī par kaut kādu likumdošanas mm, priekšlikumu veikšanu, un tāpat arī nav nekādu nodomu neko tādu darīt. Trīzāk tas ir saistīts ar konkrētu avio kompāniju komerciālu raksturu lēmumiem, un viņi tad attiecīgi var lemt par to, kādi ir noteikumi un vai viņi ļauj lolojumu dzīvniekus pārvadāt mm, salonā. Tas ir saistīts ar komerces noteikumiem. Un līdz ar to pasažieriem pašiem tad jāizvēlas tie tā aviolīnija, kas viņiem šķiet vispiemērotākā. Nu, lūk, tas attiecas uz transportu. Is... Paldies. Tagad kolēģi var izteikties. No one? Neviens? I, I beg your pardon, miss. Es atvainojos, Klainas kundze, lūdzu, tagad jums vārds. Merci, uh, bonjour. Paldies, labdien. Kas attiec uz dzīvnieku veselību, Lūgumraksta iesniedzējs runā par to, ka avio kompānija nenodrošina atbilstību eh, pirmā 2005. gada direktīvai Eh, bet tur tiek runāts par ekonomikas aktivitātēm, tātad pašreizajā gadījumā atsevišķu dzīvnieku pārvietošana netiek uzskatīta kā tāda, kas ir komerciāli līdz ar to pakļaujuši šai, šim tiesību aktiem. Eh, tāpat laikā grib runāt par lolojumu dzīvnieku pārvietošanu, to regulē un nosaka nekomerciāls pārvietošanas tiesību akti, tiesību normas, un tur, protams, jāievēro dzīvnieku veselības noteikumi šāda veida regulējuma eh, gadījumā dalību valstīm ir jāpārliecinās, ka atbilstība tiek iedroš, nodrošināta un ka norisinās visatbilstīgais tiesību aktiem. Un šajā gadījumā īrija pieņēma lēmumu izmantot iespēju, eh, izmantot citu regulu, kas savukārt ļauj deleģēt kontroli pār lolojumu dzīvniekiem struktūram, šajā gadījumā transporta operatoriem jo šāda deleģēšana ir iespējama. Viņi uzskata, ka šāda veida struktūras ir labākā pozīcijā, var labāk kontrolēt uh, dzīvniekus, kas ierodas, kas tiek ievesti īrijā. Šai kontekstā īrija pie, mm, piekopa sistēmā, kur tiek apstiprināti tie transporta operatori, kas veic šīs kontrols inspekcijas pie dzīvnieku ieceļošanas. Uh, brīža, un viņiem ir pienākums ir um, informēt par šādu dzīvi, saņemt informāciju par dzīvnieku ierašanos 24 stundas iepriekš. Un uh, šajā gadījumā ir arī no, piedāvāt konkrēta e-pasta adrese, pa kuru jānosūta informācija iepriekš, un šai kontekstā uh, konstatējam, ka transporta operators var tad tādā gadījumā pieņemt lēmu par to, kā lolam dzīvnieks tiek pārvietots, vai tas ir salonā, jeb bagāžas nodalījumā. Paldies. Paldies, paldies, saka priekšādātāji. Nu, tagad kolēģi var runāt, lūdzu. No one? Neviens? Labi. Nu, nedaudz dīvaini. Parasti jūs esat runīgāki. Nu jā, varbūt arī uh, pievakar uh, dara savu, bet es varu pateikt, nu jā, lūgumraksta autoram, ka šodien tā bija, tas bija jaukākais lūgumraksts. Nu jā, tā ir, tam visam ir tāda humāna dimensija. Nu jā, mēs te visu laiku runājam par tādiem smagiem jautājumiem, un šis bija, nu, tāds uh, jauks atāpas brīdis. Labi. Eiropas komisija paziņoja, ka nav nekāda juridiskā pamata uh, šajā lēmumā iejaukties. To ir pieņēmusi Eiropas Savienības līkuma uh, līdzsabiedrība un 2004. gada regula par dzīvnieku aizsardzību neatiecas uz uh, dzīvniekiem, kas tādā veidā tiek pārvietoti uh, ar lidmašīnu, un līdz ar to tas ir pilnībā līdz sabiedrības kompetencē, Lufthansa kompetencē šajā gadījumā, un viņi paši var pieņemt savus uh, lēmumus, noteikumus, vai ņemt uh, šos dzīvniekus salonā vai nē, un cik daudz un tā tālāk. Ko es piedāvātu? Mēs varētu uh, lūgumrakstu slēgt, nav tā tad nekāda juridiskā pamata uh, piespiest, lai visas līdzsabiedrības harmonizētu savus noteikumus attiecībā uz dzīvnieku pārvedāšanu un nosūtīsim tādu mīļu vēstuli autoram. Uh, es esmu pārliecināta, ka viņa pedagoģiskās iemaņas uh, viņa pārliecinošie argumenti, viņš īstenībā to var um, apspriest patiešo ar Lufthansa un cerams, ka varēs viņus pārliecināt, ņemot vērā viņa uh, iemaņas un prasmes. Ja, labi, tad tā arī darīsim. Paldies, kolēģi. Tagad nākamais darba kārtības punkts, nākamais lūgumraksts no Spānijas 103 čērsvītra 2005 no Exflur. Tas ir, tā ir uh, lauksaimniecības asociācija, kas strādā citrus augļu pārstrādes jomā. Lūguma raksta autors nav ieradies, bet viņš mums seko, uh, tagad tīmeklī klausās mūsu sēdi, nu, novēlam jums sanākums, vienalga, kur jūs atrastos, komisijas uh, pārstāvs arī ir ieradies, un viņš runās par šo lietu. Ah, mm. Bu buenas tardes. Eh, mi nombre es Jesús Melero. Sveicināti, labdien! Es strādāju agri ģenerāla direkcijā, tieši tiešmaksājumu nodaļā. Ja mēs runājam par šo lūgumu rakstu, vēlētos atsaukties uz agrī komitejas atzinumu, es gribētu jums atsaukt atmiņā, ka pēc KLP reformas nav vairāk paredzēti tiešmaksājumi konkrētām kultūrām, konkrētām nozarēm. Un līdz ar to Jūs arī 25. regulas pāntā varat atrast tā, tā tad tiešmaksājumu parametrus attiecībā uz atsevišķām nozarēm. Un te tiek pieminēta tā tad arī citrus augļi. Noteikts, ka dalību valstis pašas var eh, šos tiešmaksājumus piešķirt, ņemot vērā sev atvēlētās aploksnes. Tad, kad nu, ir ievēroti konkrēti noteikumi. Te mēs varam runāt par konkrētiem sektoriem, kas, piemēram, uz doto brīdi piedzīvo grūtības, un tad dalība valsts pašas var lēmt, ko darīt. vai uh, šis sektors ir tiesīgs saņemt tiešmaksājumus vai nē. Tad, kad Spānijā mēs sistēmu ieviesām, tad viņi neprasīja tiešmaksājumus citrus augļiem. Es gribētu jums vienkārši atgādināt, ka šie Spānijā pieņemtie pasākumi var tikt pārskatīti. Katra dalība valsts var noteikt, tātad, kuram sektoram pienāk šī subsīdijas, kuram nē, un tad var arī pamainīt sektors, ņemot vērā jaunās vajadzības. Nu, jauniem sektoriem var piešķirt tiesmaksājums. Jā, jā, nu, tas ir iespējams. Un Spānijas pārvalda tātad var to darīt. Un, ja ir nepieciešams patiešām struktūrāls atbalsts uh, šim sektoram, ja tas ir uh, pamatots, nu, tad jā, to var darīt. Bet komisija jau to nelēms, tas ir jālēma pašai dalību valstī. Tā ir tad jāizvēlas, kurš sektors eh, var gūt eh, šos tiesmaksājumus, un tas arī viss. Thank you very much, and just to alert colleagues. Paldies, nu kolēģi, Pēter, pirms dot jums vārdu, gribu pateikt, ka tas ir lūgumraksts ko mēs jau izskatījām. During that, that period to, to go to the commission and ask for one more reply. And... Tas tā tad bija saskaņā arī ar KLP reformu, un mums jāsaka, ka šī ir, šis ir lūgumraksts, kuru mēs varam slēgt, ņemot vērā to, ka esam saņemuši atbildi. Es domāju, ka mēs tā varētu rīkoties. Pēter, jūs varat vēlties tik un tā izteikties? Jā, nu. Rezumējot, gribētu pateikt lūguma raksta autoram, ka īstenībā viņam ir Spānijā jāvēršas ar šo lūgumu rakstu. Varbūt tas būtu daudz prātīgāk. Un ir ļoti labi, ka arī komisija arī pateica, jā, tiešmaksājumi un saistītie maksājumi vienmēr ir tāda, nu, diezgan sarežģīta matērija, bet, nu, ir iespējams arī kaut ko mainīt. Un, protams, mēs varētu arī lūguma raksta autoram pateikt, ka Spānijas valdība, nu, vai kāda cita struktūra būtu atbildīga šo lietu izskatīt, un mēs arī dzirdējām, ka, nu, katru gadu var kaut ko mainīt, var pārskatīt šos lēmumus, nu, tā tad viņi var to arī attiecīgi izdarīt. Paldies, jā, nu. Uh, Vakara stunda jau tuvojas, mēs esam izskatījuši eh, darba kārtībā daudz punktus. Un mēs sākām darbu vakar, tagad esam to pabeiguši. Gribēju pateikties visiem, kas piedalījās, un eh, vēlējos pateikties komisijas pārstāvjiem, sekretariātam, visiem kolēģiem. Paldies un tiekamies drīz! Paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētāji. Jā, nu parasti es lūdzu jums vēl pastrādāt kādas minūtītes ilgāk, bet nu šodien jūs varat jau ātrāk doties prom. Lai jums jauks vakars. Paldies, saka priekšsēdētāji.